Well, friends. Dārgie draugi, mēs uh, varam sākt darbu šo uzklausīšanu par bēgļiem, sociālo iekļaušanu un uh, integrāciju darba tirgu. Mēs varam sākt strādāt un uh, ļoti priecājos, ka jūs esat šeit. Ir tiepaši sveic tos, kas atbraukuši tālu ceļu uz Briseli. Tāpat arī parlamentu deputātus šajā komitejā. Šī ir mūsu galvenā diskusija Eiropas parlamentā. Un Eiropas uh, sistēma, kādā līmenī, tas ir ļoti būtiski diskusija, acīm redzam iemeslu dēļ, jo mēs redzam, uh, ka ir uh, ļoti liels spiediens, ir nepieciešams rīkoties, un tam visam ir ārkārtīgi lieli izmēri. Un dalību valstu spiediens un spiediens uzdevībāstiem ļoti liels. Un um, mums ir jārisina bēgļu krīze tādā saskaņotā veidā un uh, ļoti humānā veidā. Un uh, šis darba seminārs publiskā uz, uzklausīšana ļoti svarīgs, jo mēs uh, dzirdēsim dažādus viedokļus Mēs uzklausīsim ekspertus un uh, uzklausīsim arī viedokļus par to, kāda ir realitāte tieši šobrīd, bēgļu krīzes laikā, un kas notiks, kas notiek pēc tam, kad bēgļi ierodas Eiropas Savienībā. Mēs visi esam atbildīgi par labiem rezultātiem un labiem priekšlikumiem, kas izskanēja šajā uzklausīšanā. Esam atbildīgi arī par to, ka par to, ka tiks uh, īstenota šī programma. Uh, Brando Benefai, viņš ir eh, sociālistu grupas eh, pārstāvis šeit parlamentā, un viņš ir eh, referents par šo jautājumu parlamentā. Lūdzu, Benefai kungs, tagad jums vārds ievadrunē. Uh, chair, uh... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies mūsu godājumam mm, ekspertu panelim par to, ka viņi pieņēma mūsu uzaicinājumu dalīties savā zināšanās. Kā, kā tikko sacīja priekšsēdētāji, esmu iecelts par referentu par bēgļu sociālo integrāciju un iekļaušanu darba tirgū. Un mēs esam pirmā projekta nobeiguma etapā. Dienesti man lūdza nosūtīt dokumentus tulkošanai 22. februārī, MPO komitejā tie tiks skatīti 16. vai 17. mārtā. Tāpat arī citas komitejas gatavo atzinumus attiecībā uz sociālo integrāciju no izglītības, kultūras un kultūras daudzveidības viedokļa. Tā ir kultūras komiteja konkrēti. Es neizklāstīšu savu ziņojumu detalizētā veidā, bet Es gribētu pilnībā izmantot iespēju šeit prezentēt, uzklausīt mūsu viesu prezentācijas, un esmu pārliecināts arī, ka e, tas būs ļoti noderīgi, lai es varētu pilnībā paveikt darbu, pie kur es strādāju šobrīd. Kā jūs, šis nav viegls temats, e, turklāt tas ir augsti politizēts, vai, lai to pateiktu, neitrālāk augstu Eiropas politiskajā darba kārtībā, bet tas ir arī ārkārtīgi plašs temats, kurš pārklājas ar tādiem jautājumiem kā patvēruma politika, starptautiska aizsardzība, darba tiesības, fiskālie aspekti un diskriminācijas problēmas. Un konkrēti es uzskatu, kā tekstu gatavojot, ir ievirzīt šo diskusiju konsekventā uh, veidā, ņemot vērā Eiropas eh, politiku fragmentēto raksturu šajā jomā, kā arī tās limitā, limitētās iespējas, kādas Eiropas Savienība ir šajā jomā. Un tādējādi šis jautājums ir ārkārtīgi daudz šķautnājums. Otrkārt, runājot par sociālām politikām, eh, eh, fondiem un schēmām. Tie ir jā, visi jāapkopo un ir ļoti grūti to visu iekļaut vienā eh, vispārīgā fokusā. Es šo īsto savu uzstāšanos noslēgšu uzskaitot dažus pamat pieņēmumus, uz kuriem esmu balstījies gatavojot savu ziņojumu. Konkrēti, pirmkārt, bēgļu krīze ir galvenokārt humanitāra krīze, un mums ir nepieciešama strauja un efektīva reakcija šajā sakarā. Otrakārt, sociālā integrācija un bēgļu integra iekļaušana darba tirgū ir dinamisks divvirzienu process, kas ir pilns ar iespējām un izaicinājumiem, un tas pieprasa no vietējām administrācijām, eh, pašvaldībām, kopienām un pašiem bēgļiem eh, saņemt reālu atbalstu no Eiropas institūcijām. Treškārt, agrīna intervence ir ārkārtīgi nozīmīga, lai nodrošinātu bēgļu eh, integrāciju darba tirgu. Un ceturtkārt es gribētu sacīt, ka nav alternatīvas bēgļu integrācijai, runājot par tiem bēgļiem, kuri ierodas Eiropā. Un tagad es labprāt uzklausīšu jūsu sakāmo un esmu atvērts ik vienam jautājumam, kas varētu jums rasties šajā jautājumā vai arī par ziņojumu. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Benefai kungs! ir seši klātesošie, kuri paši teiks ievadvārdu šai diskusijai, un eh, kā pirmo uzklausīsim Halu Akarī, Sīrijas Nacionālās bēgļu padomas eh, pārstāvi, un kura pārstāv arī Marijas stātes eh, iedzīvotāju iniciatīvu Zviedrijā. Ja varat, lūdzu, iekļaujieties astoņās, deviņās minūtēs, tas būtu ļoti labi. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Benefē kungs! Dāmas un kungi, labrīt! Vēlos pateikties E, nodarbinātības un sociālo lietu komitejai par uzaicinājumu uzstāties šajā publiskajā uklausī, uzklausīšanā par bēgļu integrāciju darbu un tirgu. Un ceru, ka man šodienas devums būs noderīgs. Kā Sīrijas Nacionālās asociācijas locekli un kā cilvēks, kas strādā Marienstāts pilsētā ar bēgļu integrāciju, šodien gribētu runāt par galvenajiem faktoriem, kas, ar kuriem mēs saskaramies integrācijas procesā, un tāpat es gribētu piedāvāt dažus risinājumus apvienojumā ar, manuprāt, noderīgām stratēģijām. Izmantošu Zviedrijas modeli kā valsti, kas atbildīgi izturas pret bēgļu jautājumu no paša sākuma, un domāju, ka ir ļoti daudz līdzību starp Zviedru un citu Eiropas valstu modeli Tāpēc es to izmantošu kā piemēru. Zviedru migrācijas aģentūra nodrošina bēgļu pamatvaidzības, tā izskaitā ap, uh, pajumti, kamēr tā darbojas ar patvērumu lietu kārtošanu. Nodarbinātības uh, izveidošanas plānu, kura laikā bēgļi mācās valodu un meklē iespējas darbam. Šis plāns aizņem divus gadus. E, tomēr šis process nav tik raids, kā varētu domāt. Tajā ir dažas problēmas. E, samērā ilgs laiks ir nepieciešams, lai izpētītu e, migrantu pieteikumu. Šobrīd tas prasa līdz diviem gadiem, un pa to laiku bēgļi dzīvo pārpildītās nometnēs ārpus pilsētas un ārpus sabiedrības. Pirms tie saņem uzturēšanās atļauju E, bēglim nav piekļuvs valodu kursiem vai valsts nodrošinātā izglītībai, ne arī piekļuve darbam tiek jebkādā veidā atvieglota. Protams, situācija ir iza, e, izaicinājums bēgļu pacietībai, tie var zaudēt entuziasmu un vēlmi jaunam sākumam, kas ierobežo sociālās integrācijas e, procesu veicamību augst izglītotiem bēgļiem ilgs laiks paiet eh, līdz viņu izglītības dokumentu atzīšanai, un tas ir ļoti būtiski šodienas darba tirgu. Nodarbinātība maksā dārgi, tāpēc daudzi darba devēji eh, piedāvā eh, darbu bēgļiem, kamēr 60 līdz 80% no atalgojuma sēd sociālajie dienesti, un tas var ilgt eh, maksimāli vienu gadu. Tāpat ir arī eh, tādi uzņēmēji, kuri pat nevēlas uh, strādāt ar bēgļiem. Tur, turklāt eh, liela ietekme ir galēji labā spārnu politiķiem. Ir notikuši uzbrukumi bēgļu nometnēm, ir notikuši, ir bijuši naida noziegumi, un tas viss negatīvi ietekmē šo procesu. Bēgļiem ir pašiem savi traģiski stāsti, viņi ir zaudējuši dzimteni, viņi ir saskārušies ar grūtībām nokļūstot Eiropā, bet ar to vēl nav gana. E, politiķi dažkārt apgalvo, ka e, bēgļi e, nāksies atgriezties mājās līdz ko politiskā krīze ir galā. Un tas viss liek dažkārt domāt par sociālo integrāciju kā luksusu, kas, nav, kas ir nevajadzīgs. Turklāt jānorāda, ka sabiedrības ir atšķirīgas, tas vieš nemieru, bažas, un ir cilvēki, kuriem ir vajadzība izteikties un likt uh, sadzirdēt savu balsi. Tāpēc imigrācijas un bēgļu politikas veidotājiem ir kopīgi jāveido plāns, lai varētu uh, Eh, labāk organizēt eh, šo ilgo termiņu pirms eh, patvērumu piešķiršanas. Nodrošināt jau valodu kursus būtu liels sasniegums un investīcija integrācijas procesā. Pilsoniskā sabiedrība mēģina plaisu aizpildīt un pabeigt valdības darbu ar valodu kursiem, kultūras, sociālām aktivitātēm. Mm un ņemt vērā bēgļu un patvērumu meklētāju norādu, īpaši patvērumu meklētāju prasības. Man ir ļoti daudz piemēru, ko es varētu izklāstīt, bet baidos, ka nebūs tam visam laika. Es, piemēram, norādīšu, ka Marienstādes sabiedrība un citas pilsētas, lai ies, strādā, lai iesaistītu šos jaunpienācējus, veidojot organizācijas šim nolūkam. Runājot par darba jautājumiem, ir jāveido jauna veida nodarbinātība, lai risinātu bezdarba problēmas, plāni tiek pētīti un daļēji e, ieviesti, un tas nozīmē, ka veidot, e, nepieciešams veidot plānu e, darba vietā, izveidot dienas asistenta amatu, Un tādā veidā šie cilvēki varētu praktizēt uh, valodas prasmes un citas prasmes tieši darba vietā. Ātrākai izglītības dokumentu validācijai mēs piedāvājam risinājumu uzdot šo pienākumu universitātēm pilnībā vai daļēji, un to varētu uzsākt jau tad, kad uh, kandidāts gaida bēgļu statusu. Tāpat ir jādod iespēja bēgļiem izmantot viņu prasmes darba vietās. Tāpat e, pašvaldību projekti starpkultūru dialogam un bēgļu konsultācijām ir ieteicami, lai veidot, piemēram, konsultatīvās padomas, ko veido pašvaldību un kopienu pārstāvi, kuri tiekas periodiski ar politiķiem, ar pašvaldības amatpersonām, lai labāk varētu izprast bēgļu kultūras un sociālās vajadzības. Tālāk runājot par distanci starp eh, vietējiem iedzīvotājiem un jaunpienācējiem, kas ir mazāka mazpilsētās nekā lielpilsētās, un es vēlāk izstāstīšu, kāpēc. Mums ir jāizprot, eh, kāpēc ņemot vērā lielo bēgļu plūsmu īsā laikā, veidot šādu reakciju. Tāda pati reakcija bija pagātnē, kad 90. gados bosnieši ieradās e, Zviedrijā. Praktiski tādi paši virsraksti bija redzami avīzēs, bet bosnieši un citas kopienas apliecināja, ka viņi ir spējīgi integrēties Zviedrijas sabiedrībā, un šodien viņi ir praktiski pilnībā akceptēti. Mums ir nepieciešama pacietība, mums ir e, jārisina jautājumi, kas, ar kuriem mēs saskaramies, jo pēc dialogu var nākt sapratne, sapratne par grūtībām, da, da, atšķirībām, līdzībām, un mēs apzināmies, ka mums visiem kopīgi jāstrādā, lai risinātu reālās problēmas. Sīrieši paši organizējās savā starpā, lai varētu iekļauties pilsoniskajā sabiedrībā. Cilvēki uh, uzklausa mūs, kad mēs runājam par savu kultūru un vēsturi, viņi saprot, ka mēs mēģinam uh, uzplaukt šeit Eiropā, kaut gan mūsu saknes ir ļoti tālu. Un noslēgumā viena pēdējā problēma, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga. Karš Sīrijā neatiecas tikai sīriešiem, bet uz visas pasaules vērtībām. Mēs esam uzrunājuši Eiropu dēļ tās augstajām vērtībām un dēļ tiesību ievērošanas, un tāpēc mēs sagaidām Eiropas Eh, lielāku lomu Sīrijas jautājumā. Ja ne politiski, tad vismaz humānā eh, eh, ziņā. Madajas pilsēta vēl ir mūsu atmiņās, un simtiem Madajas iedzīvotāju cieši bādu, tie ir mūsu uh, cilvēki, un mēs nevaram nodalīt mūsu likteņus no viņu traģēdijas. Daļa no integrācijas ir vērtība ieviešana, un šeit ir runa par vērtībām, ar kurām Eiropa lepojas. Tās ir jāpiemēro ne tikai Eiropā, bet arī ārpus tās. Paldies! Thank you. <clears throat> Thank you. Paldies! Uh, a, Kāri kundze, nākošais runātājs ir doktors Wolfgangs Millers no migrācijas dienas budžeta koordinācijas eh, no Vācijas federālās nodarbinātības aģentūras. Jā, vielen dank, Frau Vosit. Mm, paldies, priekšstādājs kundze. Es eh, runāšu dzimtajā valodā. Es pārstāvu Nacionālo a, eh, valsts a, darba a, pārvaldi Vācijā un a, esmu valdes. A, loceklis Eiropas satīklojumā, kurā visi valsts sektora jomā strādājušie ir apvienoti. Bet runāšu vairāk par situāciju Vācijā. Un darba tirgus reformas ir iespējams tikai tad, ja zinām tos raksturlielums uh, par tiem, kas ir jāintegrē darba tirgu. Un šeit es minēšu pāris skaidrs par Vāciju. Vācijā aptuveni miljons uh, ieceļojošo ir, uh, kuriem nepieciešama aizsardzība, tas ir 2015. gads. Ja mēs runājam par aizsardzību kvotu 50%, un e, rēķinam to procentu skaitli, kādi ir darba spējīgā vecumā, tie ir aptuveni 70% no tiem. Tad ir aptuveni 350 tūkstoši papildus cilvēku, kas ir jāintegrē darba tirgū. No šīm personām 80% ir drīzāk vispārēja izglītība, vispārīga izglītība, un tikai 20% ir amatprasmes e, vai universitātes izglītē. Aptuveni 70% ir jaunāki par 30 gadiem, un sieviešu īpatsvars ir zemāks par 30%. Tā ir tā situācija, ar kuru mēs saskaramies runājot par darba tirgus integrāciju. Ko tas nozīmē stratēģijai? Nu, pirmkārt, tā ir pozitīva ziņa jo mēs domājam, ka vācu darba tirgus ir veiksmīgs un līdz ar to šo cilvēku skaita integrācija, šo cilvēku daudzumu integrācija var izdoties, balstoties uz to, ka nav tādas formālas darba kvalifikācijas daudzos gadījumos. Mums, mēs saskaramies ar situāciju, ka mums jānosaka kompetences līmenis un nevis kvalifikācijas atzīšana, jo ļoti bieži tā vienkārši nu, nemaz tāda nav Tātad um, šī kvalifikācijas apzināšana vai arī situācijas apzināšana uh, ir uh, tāda, ka nu, ar šo cilvēku uh, skaitu ir jādarbojas un jā, jāievēro dažādi efekti. Tas nav tikai tāds uh, lokāls programmas atspoguļojums un tikai skaitlis, kas um, skar uh, tādu um, ierobežotu teritoriju. Tā kā nav šīs formālās um, darba kvalifikācijas un arī tādēļ, ka mm, šie cilvēki ir ļoti jauni. Mūsu mērķis ir pēc iespējas daudziem dot iespēju apmācībai. Bet mēs, protams, arī zinām, ka pat, ja nav tāda formālā kvalifikācija, ir spējas un prasmes, kuras ir jāizmanto. Tas nozīmē, ka, ja mēs sākam darba tirgus integrāciju, tad katrā gadījumā mēs vēlamies uh, Eh, savienot eh, apmācību valodai un valodas mācību un kvalifikācijas eh, iegūšanu. Un šādā veidā vēlamies strādāt. Mēs dar, darīsim visu, lai novērstu to, ka bēgļi šodien ir ilgtermiņa bezdarbnieki rīt. Pagātnes pieredze rāda, ka pirmajos piecos gados, nu, aptuveni līdz 50% mēs varētu integrēt tīri pagātnes pieredzi skaitļi, un mums tagad vienkārši jākļūst labākie mūsu darbībā. Tāpat arī kontakti un konflikti jānovērš starp vietējiem iedzīvotājiem un ieceļotājiem vai nu no citām valstīm vai Eiropas Savienības. Mums jānovērš konflikts. Un tāpat arī tās problēmas, kas darba tirgu ir, mums jāpievērš to risināšanai pilnā apjomā. Un um, ne, tas tā būtu ļoti fatāli kļūda, ja mēs uh, samazinātu palīdzību esošajām programmām. Konkurences um, gadījumu um, mēs nevaram pilnībā, vai konkurences problēmu mēs nevaram pilnībā um, novērst, bet nevaram um, tikai pievērsties nekvalificētu um, darbinieku jautājumu risināšanai. Īpaši programma um, bēgļiem. Uh, nebūs um, atsevišķi izstrādāti, jo um, tie instrumenti, kādi ir mūsu rīcībā, var tikt veiksmīgi izmantoti. Tie tagad uh, tik, uh, tiek piemēroti, taču tie nav par jaunu jāintegrē. Nu, ko tagad dara Federālā darba aģentūra? Tātad mēs uh, attīstam tādu tā kā referents uh, procesu. Mēs uh, dzirdējām par piemēriem Zviedrijā. Tie, kas agri sāk strādāt un tie, kas agri uh, sāk apzināt, teiksim, iespējas tiem cilvēkiem, kam ir labas perspektīvas palikšanai, mēs meklējam tādu pirmo sarunu. Ja ir tādas arī labas integrācijas iespējas, um, tad darbojamies ļoti aktīvi. Nu, tas ir mūsu sākums sākt strādāt Vācijā. Tas ir iespējams uh, jau pēc uh, trim mēnešiem. Tā ir šī juridiskā bāze. Un, protams, ka mēs gribam uh, mēģināt šo profilu radīšanu, šo skrīningu veikt jau brīdī, kad cilvēks iesniedz pirmos dokumentus. Es jau runāju par šo savienojumu darba sākums, valodas prasmes un kvalifikācija, tātad šī sazobe jau ir tā kā radīta. Uh, tiek veikti pirmie pilotu projekti, mums ir jārunā par produktiem un procesiem, kā tie ir savienoti. Mēs esam izstrādājuši īpašus piedāvājumus jauniem bēgļiem un arī sievietēm, kas ir šo bēgļu starpā. Tādi ir pieejami un tāpat arī mēs vēlamies veikt uh, piemērošanas pasākums juridiskā likumdošanas ziņā mūsu veicināšanas iespējām. Nu, viens piemērs. Parasti mēs runājam par to, ka ja kāds pabeidz skolu, bet vēl nav uh, saņems kādu kvalifikāciju, tad ir tāda tā, tā kā kvalifikācijas pārējais uh, brīdis, um, bet tas ir um, tā kā skolā iespējams. Un ir, tas ir saistīts ar vecumu maksimāliem ierobežojumiem bet ir daudz bēgļu, kas ir, um, kas, kuriem ir cits konteksts un um, kas ir jau vecāki nekā noteiktās um, vecuma normas, taču priekšnoteikuma aizvien ir tādi paši, kādi iepriekš noteikti, kas nozīmē, ka mums jāmaina šīs, um, šīs vecuma, um, vecuma limita. Uh, Mēs esam palielinājuši jau līdzekļus, lai šādā veidā varētu darboties, un tāpat arī skolā aktīvāk darbojamies runājot par starpkultūru kompetenci, jo m, mm, daudziem tā ir pilnīgi jauna pieredze. Un vienkārši nepieciešama apmācība par to. Nu, nevar uh, domāt, ka tas ir tāds tā kā standarta process. Mēs esam pievērsušies, lai veicinātu uh, attīstība. Mēs esam e, izveidojuši e, karsto telefonu līniju ar uh, tulkiem, un tāpat arī uh, telefondienas tiek piedāvāt. Mēs izmēģināsim, kā varam uh, šīs iespējas izmantot. Un tāpat arī uh, pēdējais punkts - izmantojam jaunos uh, plašsaziņas līdzekļus. Tātad mums ir tāda uh, interneta vietne. Uh, sveici, nu, te, tiem, kas ierodas, ap, apsveikam tiem, kas ierodas, un tāpat arī mobilās aplikācijas ir pieejams, tāpat arī tāda tā kā birža, un šie piedāvājumi darba biržā tiks papildināti ar septiņām. Uh, septiņiem tulkojumiem dažādās valodās, lai šī integrācija un informācija būtu pieejama septiņās papildus valodās. Tas bija tas, ko es gribēju teikt, un būs ļoti iepriecināts atbildēt uz jautājumiem. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, Miller kungam. Nākamais runātājs ir Denis Abon. Viņš ir sarkanā krusta pārstāvis Eiropas Savienības birojas sarkanā krusta vārds jums Avokungs. Pirmkārt, es gribētu teikt paldies jums par to, ka esat ielūguši Arno Krustu piedalieties eh, mūsu Eiropas Savienības eh, biroja pārstāvi, 28 pārstāvētāji Norvēģijas, sarkanais krusti pārstāvētāji citas valstis. Daudzi no jums jau zina sarkano krustu kā starptautisko kustību, kas uh, risina eh, katastrofu jautājumus, un mēs piedāvājam eh, tādus pakalpojumus vietējās pašvaldībās, ir tīpaši palīdzībā un sociālajos pakalpojumos. Eiropas Savienība sarkanais krusts uh, strādā vairāk nekā viens miljons brīvprātīgo, kad eh, pieauga eh, bēgļu skaits, tīpaši tranzīta zonās, eh, tad arī um, vidusjūras abās um, pusēs, tad, protams, bija vajadzīga tāda attieksme, kas nediskriminētu bēgļus un respektētu viņu tiesisko statusu visā Eiropā ieradās ļoti daudz bēgļu, un uh, Nacionālās sabiedrības Eiropas Savienības, uh, kas strādā pie šie jautājuma, um, strādā arī pie šādām ilgtermiņa vajadzībām, un mēs uzskatām, ka piekļuva darba tirkum ir būtisks elements uh, arī sociālajā integrācijā. Tādēļ mēs uh, esam paredzējuši strādāt pamatoties uz šī ziņojuma ietvara, un mēs strādājam ar un migrantiem visā Eiropas Savienībā. Un šeit trīs būtiskākie punkti, kas parāda, eh, piemēru, eh, ko mēs eh, piedām kādus pakalpojumus. Pirmkārt, ir noteikumi, nosacījumi, kā atbalstīt efektīvu bēgļu integrāciju darba tirgu un arī papildus integrācijas pasākumiem, ir tīpaši atbalsts ģimeņa apvienošanai un arī noteikti nepieciešams, tā kā jau teicu, divi iepriekšējie uh, runātāji ir jāsamazina, ir naids pret svešajiem un ieceļotājiem. Treškārt ir arī būtiski mm, nodrošināt pēc iespējas ātrāk piekļuvu darba tirgumu, jo, ja bēgļiem ir darbs, tas, protams, ļoti uzlabo viņu situāciju sociālajā integrācijā un radīs viņiem pienācīgus dzīves apstākļus un arī mājvietu. Vairākas eh, pasākumi jāveic, lai varētu nodrošināt tūlītēju sociālu integrāciju. Praktiskie pasākumi par to, kā iekļaut eh, bēgļus darba tirko, ir jāņem vērā arī individuālā situācija. Lielākā daļa no bēgļiem ir piedzīvojuši ilgu un eh, dažreiz arī ļoti traumatizējošu ceļojumu uz Eiropas Savienības. Tādēļ ir jā raugās, kādas ir viņu eh, spējas, un mēs uzskatām, ka eh, parlamenta loma ir eh, izstrādāt un atbalstīt standārts attiecībā uz kvalifikāciju, kādas ir šiem eh, bēgļiem. Tāpat ir arī nepieciešams ņemt vērā tā saucamās maigās prasmes, kā piemēram valodas prasmes, tas sniegtu iespēju piekļuvē darba tirgu. Dānijas saknēs krusts, piemēram, izdeno šādu ilgtermiņa projektu par eh, bēgļu eh, kvalifikāciju pirms viņi atst, eh, ir atstājušos uzņemšanas nometnes. Ja ir šādas spējas, tad viņiem ir labāk piekļuva darba tirku. Mēs, mums ir jāatbalsta šāda veida prasmes, vai arī jāveido iespējas viņiem apgūt šādas prasmes, kā teica Agarī kundze. Uh, Tāpat ir jāsaka, ka ir nepieciešama tīkli sociālajai integrācijai ģimenēm, un ja tāda trūks, tad ir sarežģītāk integrēties bēgļiem. Sociālajiem tīkliem tie sniedz vairāk iespēju veiksmīgi integrēties. Ir vajadzīgas programmas, kā piemēram atbalsts. Šādas programmas vajadzētu izstrādāt. Spānijas saknēs krusts 2000. gadā ievies programmu uh, par eh, nodarbinātības eh, plāns eh, visvairāk iemēnojamām iedzīvotāju grupām. Un viņi strādāja, lai uzlabotu piekļuvi darba tirgumu. 2014. gadā 100 tūkstoši cilvēku piedalījās šādā projektā 31% no šiem cilvēkiem bija migranti. Turklāt eh, piekļuve mājokļiem un pamatu pakalpojumiem ir eh, nepieciešams, lai varētu būt efektīva integrācija. No Spānijas pieredzes mēs mācāmies, eh, cik svarīgi ir ne tikai atbalstīt piekļuvi darba tikumu, bet arī ieviest šādu piemērotu atbalstu sistēmu. Piekļuvi sociālajiem pakalpojumiem ir ļoti laba pieredze, ka Eiropas komisija Eiropas Savienības uh, pīlārā sociālajās tiesībās uh, strādā, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas uh, bēgļiem. Turklāt vēl patvērumu pieprasētājiem ir jānodrošina piekļuve sistēmām, ir jānodrošina šīs spējas, prasmes un jāatbalsta arī brīvprātīgo darbs. Viņa pus turklāt vēl ne tikai darba iekļaušana darba tirgu, bet ir vajadzīgs arī sociālā integrācija, arī ģimeņa atbalsts. Ģimenes nobažījušās, ka tām netiek pievērsta uzmanība un uh, ja ģimene netiek apvienot, tas vēl palielina viņu pakļautību šādam um, vājākam statusam. Un ir uh, jānodrošina, lai mm, bēgļiem un ģimenēm būtu tāda sajūta ka, un uh, apziņa, ka viņi var uzsākt veiksmīgu integrāciju sabiedrībās. Ir jāatbalsta ģimeņu locekļu iespēja ir, ierašanās, uh, sakot no ceļojuma izmaksu apmaksāšanas. Zviedrijas apmērs krus, piemēram, ir izveidojuši um, juristu komandas, kas sniedz uh, juridisko konsultācijas ģimenēm. Pamatoties šo pieredzi, mēs uzskatām, ka ir uh, vairāk jādara, lai novērstu šķēršus ģimeņu atkal apvienošanai. Tie gan administratīvo pasākumi, gan arī vīzu atvieglošanai ģimeņu locekļiem jo garāks ir eh, šīs procedūras laiks, jo vairāk sarežģītāk ģimenēm eh, atkal apvienoties. Šeit eh, ir ierobežojumi saņemt bēgļiem starptautisko atbalstu, lai apvienotu ģimenes. Mēs uzskatām, ka parlamentam ir būtiska loma, lai uzsvērtu nozīmi veiksmīgai ģimeņa apvienošanai kā iepriekšēju noteikumu, lai varētu būt veiksmīga integrācija. Daudzi migranti Eiropā saskaras ar rasisma un ksenofobijas parādībām. Ja ieceļš tiek uzskatīts par krā, krīzi, tad uh, netiek saskatītas iespējas, ko sniedz ieceļošana. Eiropas parlamentam ir uh, jārada šie apziņa par to, kādu iegūdiņu var dot bēgļi no 2014. gada Itālijas sakmērs krusts eh, atbalsta pozitīvas ieguldījumus un parāda, kādu tas eh, viņas sniedza sabiedrībā. Tātad neviens cilvēks nav nelegāls, ir galvenais sauklis. Mēs uzskatām, ka bēgļiem ir īpašas vajadzības, kas eh, ir jārisina, lai nodrošinātu veiksmīgu integrāciju. Tas prasa uh, nepieciešams apzināties ne tikai to, ka nepieciešams iekļausies iekļauties darba tirku, bet arī citus pasākumus, kādus jau pieminēju, proti ģimeņu apvienošanos piekļuvu sociālajiem pakalpojumiem, juridiskā konsultācija un valodu mācīšanās. Eiropas parlamentam jāspēlē būtiska loma, iesaistot visas uh, puses, lai nodrošinātu veiksmīgas prog programmas, lai sniegtu šādu papildus pievienoto vērtību, ko varētu izmantot visi bēgļi. Vajadzētu nodrošināt veiksmīgu politiskā patvērumu piešķiršanu. Politiskie projekti, eh, tiem ir eh, jāizteno tāda ilgtermiņa mērķi. Mums visiem jāstrādā kopā, lai rastu patiesu risinājumus eh, bēgļu veiksmīgā iekļaušanā. Noslēgumā gribētu teikt sirsnīgi paldies par to, ka uzaicinājumu mūs šodien un labprāt atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies! Uh, jums. Un, jā, mēs meklējam kopā risinājumus, un mums ir arī apmeklētāji šeit telpā 30 administratori no limuzēnas, ko ir ielūdzusi Šaķie kundze, sirsnieks veicam. Vai jūs sēžat šeit zālē, kur jūs esat? Lūdzu, pamājiet. Ok. It's a problem with the... Yes. Jā. Mums ir 11 pārstāvi no Norvēģijas parlamenta. Vai jūs arī esat klāt, lūdzu? Jā, lieliski. Norvēģija ir aiz Eiropas Savienības. Paldies. Uh, thank you all for... Uh... Lies paldies jums par eh, to, kas esat ieradušies pie mums. Tagad došu vārdu Abu Bakars Samuhoro kungam, kurš ir eh, dēļ pārstāvis eh, no Itālijas arotbiedrību puses. Paldies. Tagad vārds jums. Je vous remercie. Paldies. Es pārs pārstāvu Unionis Indakāle di Bāzi no nu, Itālijas, bez tam es ar smurrunas vīru starptautiskajā koalīcijā patvērumu meklētājiem, migrantiem, cilvēkiem bez dokumentiem, kas ir ar tīklojumu astoņās valstīs no tām trīs Eiropas valstīs un trīs Āfrikas valstīs. Šodien runāt par bēgļiem darba tirgu un runāt par integrāciju. Tas nozīmē pirmkārt saprast e, mērķi, saprast tematu un e, šodien runājot par bēgļiem. Ir prezentācija, ceru, ka jūs to redzat. Un runājot par bēgļiem, pirmkārt, tas nozīmē e, runāt par tekstiem, kas atzīst cilvēku kā personu, cil, e, cilvēku, kas atrodas ārpus savas ierastās uh, uzturēšanās vai pilsonības valsts, jo šī persona ir tikusi vajāta vai baidās no vajāšanas, rases, reliģijas, nacionalitātes, piedarības sociālajai grupā vai politisko viedokļu dēļ. Šodienam um, bēgļu augstais komisariāts uzskata, ka pasaulē ir ap 60 miljoniem bēgļu un 9 no 10 dzīvo mazāk attīstītas ekonomikas valstīs. Tas nozīmē, ka tie dzīvo ārpus Eiropas Savienības telpas. Un konvencija, kas ir ļoti svarīga, ir saglabājama, bet bēgļu temata apraksta skaņā ar ko, konvenciju attiecībā uz ģeopolitiskajiem, sociālo-ekonomiskajiem uh, Eh, izaicinājumiem ir nepietiekami, jo izprāst eh, tos nāvis gadījumus, kas ir pārveidojuši vidusjūru, egejas jūru par kapsētām, tas nozīmē vispirms veido, tas ir cilvēcības un pieejas jautājums. Tāpēc es runāšu par dažādām pieejas dimensijām. No tām pirmām ir parādīšanās pieeja, jeb tā saucamā uh, migrācijas krīze. Un šajā aspektā mēs saskaramies ar situāciju, kurā ir nepieciešama steidzama reakcija, un šodien Eiropas Savienība savā 15. 16. gada budžetā ir uh, iztērējis 9,9 miljārdus eiro. Un šādā ārkārtas situācijā, kad nav uh, racionālas pieejas, tad mēs saskaramies ar situāciju, kad daudzas NVO šodien ir kļuvuši par ekspertiem migrantu uzņemšanā, bet piemirstot, kā aiz tā stāv e, cilvēki, kurus vajag integrēt. Otra dimensija ir karitatīvā dimensija, e, kas balstās uz viedokli, ka šodien atbalstīt bēgļus ir galvenokārt ētikas un morāls jautājums. Trešā dimensija. Es eh, stāstu mazliet, eh, to viss ļoti ātri ir struktūrāla dimensija, un saskaņā ar šo struktūrālā dimensiju, eh, no kuras es nosaukšu dažus piemērus, ir klimats pārmaiņu jautājums. 2013. gadā 22 miljoni cilvēku pamet savas dzīves vietas klimata pārmaiņu dēļ. Otrais elements šajā struktūrālajā dimensijā ir pārvietotās personas konflikta dēļ. Konflikti šodien ir viens no tiem pamatiem, kas liek cilvēkiem bēgt no savām valstīm. Un tālāk trešais elements, tas ir saistāms ar tā saucamajiem ekonomiskajiem kariem kas ir izcēlušies dēļ tā politikām vai pasākumiem, kur būtu vērojama izaugsme, kā piemēram Leisahāras Āfrikā 4,5% un tajā pašā laikā nabadzības palielināšanās. Un tas notiek pateicoties pasākumiem, ko šajās valstīs ir noteikuši Startautiskais valūtas fonds un Pasaules banka. Runāt par darba tirgus bēgļiem. Saskaņā ar direktīvu 201333 dalība valstis lemj, kādos apstākļos piekļuva darba tirgumu tiek piešķirta prasītājiem saskaņā ar eh, to, to nacionālajām tiesībām, garantējot eh, pa, pilnīgu eh, piekļuvi darba tirgumu šiem prasītājiem. Ir 28 valstis tomēr ar atšķirīgiem sociāli, ekonomiskajiem, kulturāliem un politiskiem kon kontekstiem. Un tad, kad nav harmonizācijas tad mēs redzam, kā piemēram šajā attēlā tie ir lauksaimniecības strādnieki, kuri dzīvo šādos apstākļos. Jūs redzat šis apģērbs, šie, e, šie, šis apmēbelējums, tas ir laukstrādnieku iedzīve. Apavi jūs priekšā tie ir šī gadu tūkstoša vergi. Lūk viņu virtuve un mēs, lai rīkot tos karodbiedrību, esam izveidojuši biroju šīm personām, kur mēs varam viņus uzņemt, sniegt, eh, informēt viņus, un tas nozīmē, ka, lai runātu par darbu tirgu, lai dot iespēju bēgļiem piekļūt darbu tirgu, un tas nozīmē pirmkārt veidot nosacījums cienīgam bēgļu uzņemšanas punktam, lai varētu nodrošināt viņu piekļuvu tiesībām Eh, daži strateģiskie instrumenti noslēgumā eh, bēgļu sociālā mobilitāte, kas saskaņā ar Dublinas regulu šodien nav iespējama. Vēl viens elements ir piekļuvi izglītībai. Eh, Tāpat izglītības dokumenta atzīšana, jo ierodoties kādā valstī, neprotot šīs valsts valodu, vēl nenozīmē, ka nav pamat zināšanu, bet ir e, problēma attiecībā uz izglītības dokumentu atzīšanu. Ir dažādu fondu harmonizācija attiecībā uz bēgļu un migrantu uzņemšanu, ir cīņa pret eksploatāciju un verdzību to personu regularizāciju, kurai dzīvo Eiropas Savienības teritorijā, eh, sadarbība un koordinācija starp pašvaldībām un sociāli-ekonomiskajiem spēlētājiem, harmonizācija Eiropas līmenī attiecībās darba no, eh, tirgu. Nostājumā vēlos teikt, ka mans ideāls ir brīva un demokrātiska sabiedrība, kurā visi dzīvo uh, Eh, harmonijā un ar vienlīdzīgām iespējām. Nelsons Mandēlā. Paldies par uzmanību. Thank you, Mr. Paldies Sumahoro kungam. Tagad došu vārdu Līnam Veresta kungam. Eh, kundze, eh, viņa ir ģenerāla direktora Flāme, Flandrijas aģentūrā pilsoniskā integrācijā no Bēļģijas. Jā, paldies. Paraucīšos ar prezentāciju strādā, jā. Ļoti labi. Nodarbinātība, vienotības zīme, integrācija, vienotības zīme nodarbinātībai. Tā ir pamatlīnija, ko mēs izmantojam eh, Flandrijas eh, aģentūrā pilsoniskai integrācijai. Tātad galvenie elementi, ko mēs vēlamies eh, piedāvāt bēgļiem un Tādā veidā mēs strādājam, tāda mūsu organizācija. E, pirmkārt, e, nodarbinātība ir būtiskākais faktors, jo nodarbinātība darbs no, no, nodrošina ienākumus un e, lomu sabiedrībā. Nodarbinātība nodrošina saziņu ar citiem sabiedrības pilsoņiem un iekļaušanos arī sabiedrības kopējā darbībā. Un uh, Raugoties šeit uz bēgļu situāciju un viņu juridisko statusu, tas eh, prasa nodrošināt noteiktas tiesības un saistības. Katrs bēglis ir individuāla persona ar savu vēsturi, ar prasmēm, ar eh, profesionālu pieredzi, ar eh, mācību iespējām. Un tas ir kā mēs strādājam, un šeit par nodarbinātības aktivizāciju, jo mēs uzskatām, ka katrs bēglis ir individs ar savu sākotnējo situāciju, un tādēļ mēs īpaši pievēršam uzmanību individuālām konsultācijām. Flandrijas valdība atzīst pamatu principus eh, integrācijas politikai, tas ir iekļauts eh, kopējā integrācijas eh, politikā, kā interakcijas ar migrantiem un sabiedrību. Tad divu, divu virzienu process. Un tas nosaka arī strateģiskos uzdevumus Flandrijas valdībā un uh, arī veikties pasākumos. Katrs uh, ministrs uh, paredz un īsteno iniciatīvas, uh, kas uh, pamatojas uz strateģiskajiem mērķiem. Vispārīgas iniciatīvas, ja ir iespējams, un uh, konkrēti pasākumi, ja tie ir nepieciešami. Vietējās um, pašvaldības šeit, eh, piemēram, lielākas pilsētas eh, raugās eh, uz nepieciešamiem pasākumiem, šeit ir jāstrādā diferenciēti. Un mēs šeit īstenojam arī iekļaušanas programmas ar nosaukumu Inburgering. Flandrijas valdība Katrai programmai ir paredzējusi 4700 eiro. Un eh, tie, kas piedalās šajā programmā, mēs eh, reģinām ar to, ka tā arī tiks veiksmīgi īstenota. Šeit ir eh, pasaukumi, kuri saņem arī subsīdijas un lietības iespēju organizācijā. Uh, Un mēs eh, raugāmies, kā Francijas valdība, kā strādāt. Mums ir arī sava aģentūra, integrācijas aģentūra. Tas, ko mēs darām, mēs atbalstām vietējās eh, pašvaldības, pārvaldības, eh, pilsonisko sabiedrību, politikas nodaļas šeit ir informācijas programmas par tūkošanas pakalpojumi, konsultācija iespējas. Mēs apkopojam arī labākus prakses paraugus, kas parāda, kā ir uh, iespējams palielināt integrācijas panākumus. Pilsoniskās integrācijas programmas uh, jaunpienācējiem ir uh, paredzēts arī jaunas programmas katru gadu 8000 šādu programmu 18 tūkstoši šādu programmu. Un, protams, arī mēs raugāmies, kāda ir individuālā situācija jāpienācējiem. Un mēs raugāmies, eh, kā katrs ieceļotājs var iztenot eh, atbildību par savu dzīvi. Un eh, mēs šādā veidā vēlamies panākt, lai jaunpienācēji ieceļotāji varētu daudz iemācīties par savām tiesībām un pienākumiem. Mēs raugāmies, lai varētu nodrošināt kvalifikāciju, vienlīdzīgu atzīšanu, lai iedzīvotāji varētu saņemt uh, iespēju piedalīties uh, darba dzīvē. Jā, un daudz pasākumu darīja obligāti un prasa ļoti lielu un atbildīgu iesaistīšanos. Mēs uh, raugāmies arī, kā nodrošināt profesionālo apmācību programmas uzņēmumos, uh, Tas ir daudzpusējs, daudzpusējs programmas, un uh, šeit jāraugās, kā tas darbojas praksē. Tas uh, motivē um, palielināt uh, prasmes un palielina arī nodarbinātības iespējas. Mēs esam izstrādājuši piecas ieteikumus. Pirmkārt, šāds ātrs stāsts. Mēs nu, šeit vēlas nodrošināt arī patvērumu meklētājiem ātru piekļuvu. Mēs eh, arī pāraugām, vai programmas ir ilgspējīgas. Tas attiec uz tiem eh, bēgļiem, kuri saņem šo uzturēšanās iespēju. Un tā ir šāda situācija, ka dabas puses, gan sabiedrība, gan iecietājs ir uzvarētāji bēgļu iedzīvotāja grupa parāda, kāda ir sabiedrība kopumā. Un uh, mēs uh, šeit raugāmies, lai būtu pēc iespējas lielāka motivācija. Integrācija tas ir ļoti komplekss process, tur ir ļoti dažādi faktori, no kā ir atkarīga panākumi. Ir vienmēr jāpatur prātā kopējie mērķi. Ir jābūt sadarbībai starp dažādiem pārvaldības līmeņiem, starp organizācijām un individuālām personām. Un uh, tas izklausās uh, um, ļoti loģiski, bet vienmēr praksē tas tā nedarbojas. Integrācija uz to nedrīkst traucēties tikai vienpusēji. Nākamais - valoda. Tas ir saistošs obligāts faktors uh, integrācijas procesā. Valodu mācīšanās ir jānodrošina vistuvāk praksē, ikdienas situācijās, ieskatot arī darba vietu. Mēs uh, šeit uh, Uzskatām, ka jebkura iespēja jāizmanto, lai uzlabotu valodas prasmes. Piemēram, cilvēkiem, kuriem nav šāda profesionāla kvalifikācija, lai viņi to mācās ikdienas dzīvē, tam visam ir jābūt ļoti tuvu praksē, un uh, šeit ir uh, jāizmanto visas iespējas, ko sniedz valodas uzlabošanās. Integrācija prasa piepūli no abām, no abas, no abām pusēm, gan no bēgļiem, gan no sabiedrības. Jāmbinācija, bet arī uzņēmumi pilsoniskā sabiedrība, uzņēmumi un eh, pilsoņi. Visiem jāstrādā kopā. Nodarbība, protams, ir ideālais instruments. Tas ļauj cilvēkiem mācīties vienam no otra, ļauj pārvarēt eh, aizspriedumus un kopā gūt pozitīvus panākumus. Lielas paldies! Paldies! Un tagad vārdu došu pēdējiem runātājiem pirmajā blokā Holevinskī kungam. Viņš ir migrācijas politikas speciālis un pārstāv sabiedrisko darbu organizāciju ILO. Lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsādātāji. Paldies arī referentam un komitejas locekļiem par dalību šajā nozīmīgajā uzklausīšanā. Patvērumu meklētāji ILO izpratnē ir nozīmīgs izpēc mērķis un ILO sekotam, lai varētu nodrošināt viņiem e, pienācīgu, e, piedienīgu darbu. Un arī startautiskajai sabiedrībai ir jāseko šiem jautājumiem, tāpat arī jāmeklē ir humanitāra rakstura reakcija. Startautiskajā darba konferencē um, Ženēvā e, tika runāts par trīspusējajiem nolīgumiem un ILO īpašu uzmanību pievērs bēgļu krīzei un ietekmei uz darba tirgu. Šīs diskusijas turpināsies nākošajā mēnesī e, jaunā sesijā, uz kuru būs uzaicināti mūsu partneri Eh, no apvienotajām nācijām, no citām struktūrām. ILO uzskata, ka piekļuve cienīgam darbam ir nozīmīga eh, bēgļiem, un mēs esam sadarbojušies ar apvienoto nāciju augsto eh, komisāru bēgļu jautājumā. Mēs uzskatām, ka ir nozīmīgi meklēt atbildes bēgļu ziņā izmantojot darba tirgus virs un e, nodrošināt lielāku aizsardzību un pienācīgu darbu. Un tas atbilst e, 2030. E, ilgspējīgas attie, attīstības e, darba kārtības 2030 pieņemšanai. Un tas attiecas uz visiem, taiskaitā uz bēgļiem. Mēs zinām, ka gan bēgļi, gan patvērumu meklētāji, gan migranti var būt ar nozīmīgu devumu eh, sabiedrībām, nākot ar saviem talantiem, prasmēm un zināšanām. Tas palīdzēs eh, mazināt darba spēka trūkumu, kā arī koriģēt demogrāfiska rakstura izmaiņas, kā piemēram iedzīvotāju novecošanos kā to norādīja mūsu ģenerāldirektors pašreizējā bēgļu krīze ir politikas krīze. Kas skār gan iemeslus bēgļu krīzei, gan reakciju uz to? Nav pārsteidzoši, ka bēgļu plūsmas, arī viestrādnieku plūsmas koncentrējas valstīs ar labākiem ekonomiskajiem apstākļiem, tādām kā Vācija un Zviedrija Eiropas Savienībā, un tas vēlreiz norāda to, cik nozīmīgi ir stiprināt darba tirgus institūcijas, ieskaitot informācijas sistēmas, e, uzlabot datu skrāšanu, izpēt analīzi, lai varētu informēt par politikas attīstību, kā arī mūsu prātu ir nozīmīgi eh, attīstīt sociālo partneru sadarbību eh, starp darba devēju ņēmēju, kā arī pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Eh, Būtisks izaicinājums ir stiprināt sabiedrības uztvere attiecībā uz bēgļiem darba tirgu un ekonomikā, it īpaši pašreizējā ekonomiskā krīzes klimatā, kad valda liels daudz neskaidrību ir jādomā par reakcijām gan bēgļu, gan uzņēmēju kopienu sakarā attiecībā uz apmācību, izglītību, profesionālu apmācību, kā arī e, sociālu finansējumu. Šis ir ļoti nozīmīgi, lai varētu veidot e, publisku diskursu konstruktīvāku un atbalstošāku. Tāpat arī ir jānodrošina e, vienlīdzīga izturēšanās un e, nediskriminācija no darba tirgus puses. Tagad nosaukšu dažus piemērus ILO darba sakarā ārpus Eiropas Savienības valstīs, kur darba tirgus izaicinājumi, integrācijas izaicinājumi ir daudz lielāki. Piemēram, tādās valstīs kā Libāna un Jordānija valstis ar lielu bēgļu e, īpatsvaru. Mēs esam redzējuši nopietni ietekmi darba tirgu, pieaugošu neformālu bezdarbu, kas eh, noved pat līdz tādām parādībām kā piespiedu darbs un bērnu darbs, kā arī eh, auga samazinājums, kas ietekmē attiecīgās valsts strādājošos. Turcijā mēs redzējām ietekmi uh, nesenajām, nesenajiem noteikumiem par darba atļauju piešķiršanu. Tas attiecas uz trim reģioniem, kuros ir augsts Sīrijas beigu īpatsvars. Un gribu norādīt e, ap, uz e, profesionālās apmācības iespējām sešās jomās kas tiek piedāvāt viegļiem. Tāpat arī Turcijā mēs strādājam ar darba devējiem, arotbiedrībām, profesionālās apmācības nodrošinātājiem, lai mēs varētu mēģināt apmierināt visu pušu vajadzības. Tāpat arī E, šeit ir jānorāda ļoti spēcīga komunikācijas komponenta, lai mazinātu negatīvu uztveri e, bēgļu sakarā. Tālāk runājot par bēgļiem Eiropā, 2015. gadā ir ieradies bezprecedenta bēgļu skaits e, tomēr tas nav sasniedzis to apjomu, kāds ir kaimiņu valstīs. Eh, bēgļu izcelsmes vietām, piemēram, Libānā, Jordānijā. Bet vismaz 25 dalībvalstīs tiek veidots ietvars bēgļu uh, Eh, integrācija darba tirgū. Pagājušā gada novembrī mēs šeit pat parlamentā organizējām pasākumu pār bēgļu integrāciju Eiropas Savienības darba tirgos, kur mēs apvienojām visas interesētās puses, Eiropas parlamenta pārstāvis, politiskās partijas, valstu pārstāvis, tā skaitā eh, izcelsmes un tranzītu valstu pārstāvis, Eiropas nodarbinātības un darba devēju eh, apvienību pārstāvis, NVO pārstāvis, un mēs spējām sagatavot vairākus, ja tā drīkstu nosaukt vēstījumus, uz kuriem es vēlētos atsaukties. Pirmkārt, dēļ integrācija darba tirgū, lai to risinātu pozitīvi, ir eh, jānodrošina lielāka solidaritāte. Tas nozīmē zinoši vēstījumi, lai e, grautu esošos mītus un varētu labāk komunicēt, un domāju, ka Eiropas parlamentam ir liela loma šajā sakarā. Tāpat arī uh, E, vairākas dalībvalstis ir labi aprīkotas, lai uzņemtu lielākas bēgļu plūsmas. Jānorāda, nu, ka Vācija ir viena no, viena no valstīm, kas ir relatīvi labi aprīkota. Citas valstis ir netik labi aprīkots. Un kā jau viens no runātājiem norādīja, e, darba tirgus integrācija ir viens no veidiem, kā vislabāk nodrošināt bēgļu integrāciju sabiedrībā. Tāpat arī jānorāda, ka agrīna palīdzība ir ļoti nozīmīga un e, ļoti. Jo agrāk tā notiek, jo labāka tā ir cilvēkcienīgu apstākļu nodrošināšanai. Tāpat arī e, atbalsta organizācijas ir ar izšķirīgu lomu atbalstā migrantiem. Tāpat arī arotbiedrības darba koplīgums slēgšanā un lai mazinātu bažas vietējiem strādājošiem attiecībā uz atalgojumu un darba apstākļiem. Tāpat arī arotbiedrības ir nozīmīgas atbalsta dienestu veidošanā ieskaitot eh, bēgļu tiesību pārstāvību viņu darbvietās. Ļoti svarīgi norādīt ir to, ka bēgļu dalība darba tirgu nedrīkst notikt uz eh, ticami, ticamas politikas mazināšanas attiecībā uz migrāciju Eiropas Savienības līmenī. Tāpēc ir jādomā par migrācijas regulāra kanālu veidošanu. Tāpat arī ne, nelegālie migrantu darba tirgu nedrīkst tikt kriminalizēt. Mums ir jāmeklē plašāka reakcija, lai tiktu galā ar diskrimināciju pret visiem imigrantiem, vai tie būtu legāli vai nelegāli. Ir jādomā par esošiem rīkiem, tehniku, lai izvērtētu bēgļu prasmes lai varētu eh, tās piemērot eh, pieprasījumam un piedāvājumam darba tirgu. Šeit ir nepieciešama sadarbība starp valdību, arotbiedrībām, eh, darba devējiem un vā, no Vācijas gribētu nosaukt labu piemēru attiecībā uz sadarbību, kas iz, ir izveidota starp iekšlietu ministriju un imigrācijas ministriju, kas jāstrādā pie eh, bēgļu eh, pieņemšanas jautājumiem un federālo nodarbinātības aģentūru. Līdz ar to ir būtiski, lai būtu visas valdības pilna spektra pieeja, kas ir prioritāra, lai sniegtu um, politisku atbalstu. Noslēgumā vēlos sacīt, ka ILO ir gatava strādāt pie šiem jautājumiem un atvieglot bēgļu sociālo iekļaušanu darba tirgos, kā arī ikviena palīdzība, kas ir jāsniedz iekļaušanai darba tirgos eh, kaimiņu valstīs bēgļu izcelsmes vietām. Paldies! Lies paldies! Tagad mēs varam pāriet pie komentāriem jautājumiem ko uzdos deputāti. Pirmie došu vārdu Jutai Steinrukai. Lūdzu. Jā, vielen herz. Liels sirsnīgs paldies, paldies tiešām. Ļoti nozīmīgi un ļoti iespaidīgi ievadvārdi un prezentācijas. Un paldies arī par uh, jūsu secinājumiem ir Eiropas vērtības, kas ir attiecināmas uz visiem, pilnīgi vienalga eiropieši, tie, kas ir iebraukušo cilvēku no pilnīgi visas pasaules, un no visas teiktā ir ļoti skaidrs, ka mēs esam tādā tā kā tādā spriedzes situācijā, un ka mēs daudz ko mācamies, mācamies pa jaunu arī attiecībā uz to, kas uh, skar integrāciju darba tirgu mums ir um, nopietni jāpievēršas arī bailēm. Man liekas, ka ļoti nozīmīgs punkts ir um, tāds, ka izaicinājums uh, sabiedrībai ir ļoti skaidri definēts kļūt integrēt spējīgai. Un es domāju, ka um, ir uh, jārunā par kompetences uh, sniegšanu cilvēkiem, kas meklē palīdzību uh, Eiropā, un tāpat arī šeit parlamentā strādāt, mēs pievēršamies šiem jautājumiem mēs šos procesus eh, mēģinam ietekmēt tieši tāpat, kā mēģinam ietekmēt mm, šo migrācijas procesu. Es gribu uzdot vairākus jautājumus. Eh, tika teikts, ka integrācija darba tirgu var eh, tikt atbalstīta izveidojot, tā teikt, atbalstītas vai subsīdijas saņemošas darba vietas. Un no otras puses jautājums ir tāds, kā reaģēs tie cilvēki, kas Eiropā uh, jau ilgu laiku meklē darbu, kā reaģi, viņi reaģēs uz to, ka šeit uh, viņi tiek nobīdīti malā un tā teikt nobīdīti, uh, no, uh, nu, būtiski pēdējā pozīcijā. Manuprāt, um, jābūt pilnīgi um, vienādai attieksmei pret uh, cilvēkiem, kas meklē darbu uh, Eiropā, vai tie, kas dzīvo, mm, vai kas ir ieradušies, vai no nu, kādas pilnīgi citas pasaules malas ir iebraukuši tad reģiona ar augstu bezdarbu. Un e, ir tāda, kurā ir augsts bezdarbs, un ir tāda reģiona, kurā trūkst uh, darba roku. Un Vācijā ir, piemēram, tāda tā kā sistēma ieviest, uh, kas uh, nozīmē, ka nu, ir tāds, tāds tā kā pienākums izveidot noteiktos reģionos. Uh, um, aktīvi darboties, pa, pa, veicinot um, darba roku darba ņēmēju uh, klātbūtni. Un tad nākamais uh, darba uh, ņēmēja starptautiskā organizācija. Vai ir aktīva apmaiņa par labākās pieredzes ieviešanu, nu, piemēram, no Spānijas pieredzes um, integrēt cilvēku darba tirgu, tāpat arī darbs par cienīgu darbu? Uh, Es nezinu, vai tieši starptautiskās darbņēmē organizācijas ILO mm, pētījums ir tas, uz ko es atsaukšos, bet ir tāds pētījums, kas parāda to, ka cilvēki, kas ir iebraukuši, aizvien vairāk nokļūst nu, burtiski tādā tā kā vergu darba apstākļos radītā situācijā bez jebkādām tiesībām. Zinu, ka arī cilvēki Eiropā aizvien vairāk tiek izmantot un tiek izmantot bēgu situāciju. Domāju, ka ļoti nozīmīgi ir, lai būtu tāda konsultācija iespējama un vispār zināšana par to, ka ir šādas konsultatīvās iestādes un arī pieeja tām. Tas ir ļoti nozīmīgi. Mums ir labi piemēri, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem. Man ir vēl kādi 6-7 uh, eh, citi jautājumi, tos es uzdošu vai nu vēlāk, vai arī uzdošu divpusējās sarunās, citādi pārāk ilgi šeit uzstājos. Thank you. Since... Paldies. Ja koordināti ir atnākuši, tad došu vārdu nākamajam Dominikam Matēnam. No, no, no, Sorry. Sorry. Atvainojos. Tā būs uh, Lamberta kundze no zaļajiem. Lūdzu, Lamberta kundze. I, thank you. Paldies, gribēju pajautāt vairākus jautājumus. Tāpat arī pieminot punktu, protams, uh, ka. Uh, Eiropas Savienībā jau ir uh, šādas programmas par uh, patvērto pazara meklētājiem, un tās jau ir, uh, kas tiek īstenots praksē, piemēram, profesionālā apmācība vai arī ēnu projekts darba vietās un tam līdzīgi. Gribētu pajautāt par šo par to, kā tiek piešķirtas eh, uzturēšanās atļaujas un kā tas varētu ietekmēt darba tirgu, ja mēs zinām, ka kvalifikācija direktīva, piemēram, atļauj cilvēkiem ar šādu papildus atbalstu uz vienu gadu saņemt uzturēšanās atļauju, un tad pēc tam pagarināt uz diviem un tā, tālāk. Bet varbūt tas nav uh, vislabākais veids, kā samazināt birokrātiju. Kā tas darbojas? Attiecībā uz cilvēkiem, kuri vēlas iekļauties darba tirgu, piemēram, tādiem, kuriem ir tikai atļauj uz vienu gadu uzturēties. Šie cilvēki varat uz, uzskatīt par tādu potenciālu šķērsli. Otrkārt, par prasmju vērtējumu tiem cilvēkiem, kas ierodas. Piemēram, tie cilvēkiem, kuriem nav šie kvalifikāciju pierādošie dokumenti, mēs zinām, ka piekļuva dokumentiem Sīrijā ir ārkārtīgi sarežģīta, piemēram. Tas nav nekas pārsteidzošs. Kā lai panāk tādu sistemātiskāku ceļu, kā novērtēt to cilvēku kvalifikāciju, kas šiem cilvēkiem jau ir? Un kā nodrošināt piekļuvi darba tirgumu? Paldies! Martē. Paldies, priekšstādātājs kundze. Šīs sapulces tēma - sociālā iekļaušana darba tirgus situācija bēgļu kontekstā. Es ļoti uzmanīgi uzklausīju visus tos, kas uzstājās, tie ir ļoti augsts traudas stāstījumi, bet aizvien uzklausu vienu un to pašu domu - bēgļi, imigrācija. Tā ir iespēja Eiropai. Un jāizmanto to cilvēku kvalitāti, kas ir ieradušies šeit, kas nozīmē, ka Eiropa ir kļuvusi ka Eiropa bez šiem cilvēkiem būtu atpalikusi. Bet, nu, jārunā par šo problēmu. Šī problēma nav nevienkārša, ne pat par sevi saprošana. Par bēgļu jautājumu runājot, nav tāda skaidra atšķirība, vai tie ir politiskie bēgļi, vai ekonomiskie bēgļi, vai arī teroristi, kas izmanto migrācijas tīklu, lai ierastos Eiropā noteikts valstu skaits jau ir kļuvis par upuri 2015. gadā šādām darbībām. Magarī kundze ļoti skaidri norādīja uz to, ka bēgļi ir tie cilvēki, kur ir zaudējuši savus, uh, savus uh, uh, saknes. Poļu valodā tulkojums uh, trūkst, saka priekšsēdētāji. Nē, tas darbojas, darbojas, jā, jūs, jūs, protams, varat turpināt. Vakar arī es vēlreiz atkārtošu, jūs teicāt, ka um, bēgļi ir cilvēki, kas ir zaudējuši viņu saknes nelaimīgi, um, atdalīti no um, ģimenēm un ir atklāts jautājums par viņu atgriešanos um, savās uh, dzimtenēs. Eiropai uh, viņiem ir jāpalīdz atgriezties viņu izcelsmes valstīs, lai viņi tur uh, atgūtu laimi un smaidu. Tāpat tiek runāts arī par integrāciju, bet nav tiek runāts par asimilāciju. Kas saka integrācija, saka, un uh, Makarīko un mm, bieži saka, uh, kas nozīmē, ka uh, atzīšana uh, kopējiem principiem. Makarīkums runāja par jaunu sākumu, un jaunu sākums uh, ir nevis uh, tikai inkre, in, in, integrēties, bet arī atzīt un uh, īstenot uh, uzņemošās valsts pamatprincips. Tādas valsts kā ASV un Austrālija, kuru uzbūve nav nekādā veidā um, saistīta ar Eiropu, ir um, ļoti daudz strādājis pie šiem jautājumiem un daudz e, ir runāts, es gribu, vajadzētu, vajag, vai arī pat ir teikts, ka e, Eiropai jāpiemērojas, bet es ļoti redz, ko dzirdēju e, pateicību un nedzirdēju Eiropu, cik labi, eh, ka eh, Eiropa mūs ir uzņēmusi. Es domāju, ka eh, ķelns iedzīvotāji Vācijā viņiem ir cits skatījums uz šo uzņemšanas un arī devīguma jautājumu. Es uzklausīju arī Vācijas pārstāvi. Vācija ir īpašs gadījums, kas nav absolūti salīdzināms ar citām valstīm Eiropā. Vācijai ir nepieciešams darba spēks jo tā ir demografiska problēma. Tas absolūti nav um, gadījums uh, citās valstīs, un, piemēram, arī Francijā 6 miljoni bezdarbnieki ir, un Francijā, kur šie 6 miljoni bezdarbnieki jau saskars ar uh, um, lielām problēmām, nu, piemēram, arī ar pilsētu problēmu, un asimilācija nav notikusi. Sumaola kungs uh, teica Eiropa, tās ir 28 valsts ar 28 ekonomiskām un sociālajām uh, sistēmām, kas ir atšķirīgas. Un risinājums, lai arī uh, kāds būtu, uh, es nedomāju, ka tas uh, ir iespējams un ka tas uh, vien dien, kādu dienu tiks atrasts. Un noslēgumā es gribu teikt un atkārtot, ka uh, migrācija ir drāma un ka pirmie imigrācijas uh, upuri ir uh, migranti paši. Mēs uh, dzirdējām par vidusjūru, par vidusjūru, kas ir pārvērtusies uh, kapā, slikti dzīves apstākļi, eksploatācija un tāpat mafijas darbības upuri. Un uh, Sumauro kungs citēšu jums vēlreiz, bet jūs uh, arī teicēt, teicāt, ka migrācija tā ir uh, modernā laika uh, vergturība. Tas ir tas, kas notiek cilvēki, kas tiek uzņemti, bet uzņemti, lai tos eksploatēti. Lai arī vajadzētu, uh, viņiem vajadzētu palīdzēt atgriezties uh, viņu dzimtenēs. Un noslēgumā secinājums, es jūs uzklausu jau pusotru stundu, un jūs uh, runājat, it kā nebūtu um, tauta Eiropā. Kādēļ neievērot to, kā dzīvo Eiropieši? Kādēļ? viņi būtu viņi piekristu uh, tam, ko jūs, uh, kādas lēmumus jūs pieņemt, tas nav pilnīgi skaidrs un pašsaprotams par to uh, varētu padomāt. Paldies par man atvēlēto laiku. Lorēns Arčie nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Tautas partija arī runāja par šo jautājumu un ļoti žēl, ka jūs uh, neņēmāt vērā politisko grupu secību un nedevāt savlaicīgu vārdu Eiropas tautas partijai. Es ceru, ka tas vairs neatkārtosies. Paldies, kā uzklaus, organizējāt šo uzklausīšanu. Protams, mēs caur eh, visu runātāju teikto saprotam, ka Eiropa ir kā vaduguns Eiropas tautas lietām un galvenokārt Eiropas vērtību dēļ. Es domāju, ka eh, pie šīm vērtībām mums ir jāturas, lai mēs cīnītos pret jebkura veidām eh, viegli eksponējumu ksenofobiju šajos migrācijas jautājumos. Iesākumā es vēlētos uzteikt to, kas izskanēja attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības un NVO iesaistīšanos. Un eh, sasaistot ar to ar manis tikko sacīto, es domāju, ka dalībvalstīm ir ārkārtīgi nozīmīga loma, bet NVO e, eh, pārstāv pilsoniskās sabiedrības mobilizēšanos un ir ārkārtīgi svarīgi tas, lai šī mobilizācija sakņotos iedzīvotājos, lai tā nebūtu uzspiesta mobilizācija, bet lai tā notiktu spontānā veidā un tie piemēri, kur, ko es vēroju uz vietas, man liek domāt, ka NVO mobilizācija ir ārkārtīgi būtiska, lai integrācijas process varētu vainagoties panākumiem, un to es vēlos uzteikt vēlreiz, jo panākumus mēs negūsim, ja būs tikai Eiropas eh, nacionālās politikas bez pilsoniskas politiskas ies, eh, sabiedrības iesaistīšanās. Ar lielu interesi es uzklausīju Vācijas eh, federālās nodarbinātības aģentūras sacīto par šo triptiku, kas ir jāvirza kopīgi valodas apmācības Eh, profesionālā kvalifikācija, profesionālā izglītība. Ļoti bieži šie ķēdes posmi tiek ņemti viens pēc otra, bet es no sirds ticu, ka tie ir visi jāskata kopā triptika veidā, lai mēs varētu samazināt integrācijā pavadīto laika periodu. Un šai aģentūrai. Es gribētu uzdot jautājumu par eh, darbinieku sagatavošanu daudz kultūru uzņemšanai, jo tas, ko mēs visā Eiropā redzam kā grūti risināms jautājums, mums ir eh, nodarbinātības dienests, bet šis nodarbinātības dienests vienmēr ir ticis gatavots strādāt e, iekšējā Eh, tirgu, bet mums tagad ir jābūt uh, gataviem uzklausīt citas problēmas. Tāpēc es uh, ar prieku uzklausīju, ka ir iespējams tiešsaistē uh, nodrošināt pakalpojumu ko, kādā konkrētā valodā. Tāpat arī daudz uh, izskanēja, un es augstu novērtēju teikto par tīklu mobilizāciju. Arī es uh, vēroju uh, spēcīgu šo tīklu mobilizāciju, un pirmā no tām ir tad, kad migrantu bērni integrējas skolā, mēs eh, vērojam, kā veidojas eh, tīkli ap eh, migrāciju, sākot no bērnu uzņemšanas skolā. Taču es saskaros ar vienu problēmu un gribētu zināt, kāds ir mūsu runātāju viedu un klausītāju viedoklis šajā sakarā. Uzņemšanas centri, kuri mobilizē šīs NVO, kuri mobilizē skolas un tīklus, par kuriem es runāju. Pēc tam tiem ir jāsaskaras ar profesionālo integrāciju, bet profesionāla integrācija nevienmēr notiek tur, kur atrodas šie uzņemšanas centri. Un tāpēc ir nereti mums jāsaskaras ar otro migrāciju, jeb otro e, demogrāfisko pārvietošanos, un no jauna ir jāveido šie e, uzņemšanas centri un šīs struktūras gan bērniem, gan viņu vecākiem iespējamajās darba vietās. Un šī otrā migrācijas kārta, es nezinu, kā tas notiek pārējās valstīs, bet manējā valstī tā ir nav sagatavota. Un tas pieprasa no jauna veidot politiskas pārdomas. Ar to es beigšu savu stāšanos, domāju, ka visi kopā mēs strādāsim pie komunikācijas ar mēdījiem, jo tas, ko es dzirdu mēdījos, galīgi nesaskan ar šorīt dzirdēto, un tas, kas izskan uh, mēdījos vairāk eh, sliecas uz eh, ksenofobiju nevietā, kas ir pretēji Eiropas vērtībām. Un es domāju, ka Eiropas viena no lomām ir sniegt citu attainojumu bēgļu uzņemšanai. Paldies! Uh, thank you. Paldies, Šatiekundze. Jā, kad ir tik sastādīts runātājs saraksts, mēs eh, ievērojam koordinātoru principu, un ja koordinātors nav šeit jūsu, tad mums ir jābūt tādai informācijas saņēmtāji, kurš aizstāja viņu. Tādēļ mēs strādājam šeit, mēs parasti strādājam koordinātoru principu, bet, protams, ka mēs varam eh, izdarīt arī izņēmums, ja jūs tā vēlaties. Tas ir iespējams. Jā, tagad vēlētos dot vārdu Māna kungam. Viņš ir eh, ēnu referents par šo jautājumu. Paldies! Uh, Jā, es ļoti eh, priecājos par to, ka mums ir šāda uzklausīšana, un eksperti arī ļoti skaidri ir eh, pateikuši, kāda darbība ir iespējama un kas ne tikai kas ir izdarīts, bet kas notiek dalību valstīs dažādos līmeņos. Miller kungs ļoti skaidri ir pateicis, ko, kas ir sasniegts, un tā ir stratēģija, nevis vienkārši tāda īstermiņa darbība. Es zinu, ka ir cilvēki, kas saka, ka ir daudz ātrāk un daudz vairāk cilvēku jāiesaist. Bet tas nav vienmēr iespējams, mums ir vajadzīga skaidra sistēma. Es saprotu, ka dažādās valstīs ir ne tikai uh, tie, kas uh, strādā pilnlaika, bet arī brīvprātīgie, bez kur atbalsta darba nevarētu uh, uzreiz veikt. Akārī kundze, jums jautājums. Es pats esmu dažādās uh, gan nometnēs, gan arī bēgļu izmitināšanas vietās runājas ar bēgļiem. Un runājot ar viņiem, jākonstatē, ka nu, tiešām vai mums ir jāmācās valoda, mums ir mūsu radnieki Alepo. Un es gribētu vienu tie ekstrēmisti, kas ir šeit, lai viņi vienu stundu pavada laiku, kas ir noticis ar cilvēku, teiksim, tiešām viņu, uh, viņu dzīvēm, lai viņi atpūst un vispār vairs par to nerunāt. Viņi tie, viņiem tiešām vajadzētu reiz uh, saprast, uh, kā cilvēki tiešām jūtās. Cilvēki nav preci, tie ir cilvēki. Un paldies visiem tiem, kas uh, palīdz risināt situāciju. Uh, Un jautājums - valodas kursi. Vai kas ir izmainījies? Jā, mēs sakam, ka mēs to gribam darīt, un dažas valsts saka, ka mēs gribam, lai tie, kas gūtu, la, gūtu labumu, piedalītos izmaksās. Un vai tas nav tāds, nu, pilnīgi tāds neiespējamības variants? Un otrs jautājums - mācoties valodas. Ir jau iespējams arī saprast, kādas ir vērtības, kāda. Uh, nozīme mūsu sabiedrībā ir tolerance, vai cik eh, nozīmīgi ir demokrātija, ko, viņ, eh, ko cilvēki savās valstīs nav sapratuši, un kāda nozīme ir tam, piemēram, mūsu valstīs, ka mēs eh, akceptējam mazākumtautības, un tāpat arī sieviešu loma. Es nemaz vēl negribu vairāk runāt par to, cik ļoti liela ir sieviešu loma. Un tad darba tirgus. Ir jāsaprot arī tas, ka. Uh, jānovērš paralēlo sabiedrību veidošanās iespēja, jānovērš izslēgšana un jānovērš tas, ka nu, cilvēki dzīvo tādās atsevišķās zonās. Otrs jautājums. Ir tiek runāts par sekojošu jautājumu. Jā, pārtrauc minimālās algas piemērošanu attiecībā uz bēgļiem. Tika domāts labi, bet nu, tas ir nepareizi. Grupas tiek tā kā izspēlētas viens pret otru. Bēgļi no vienas puses un no otras citi darbņēmēji un darba eh, ņēmējs. Tas ir nepareizi. Ir jārūpējas par to, lai eh, cilvēkiem tiktu eh, maksāta saprātīga alga. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Un vēl viens jautājums. Dažās dalību valstīs, un Melerikungs to norādīja, kurās, kur, kur dažādas kompetences apkopo. Tie, kas ir ieradušies, jāsaka, jā, jums ir spējas, jā, jums ir liela pieredze, bet daudzās jomās tas nav pietiekami. Un tādēļ būtu labi, ka varētu ar praksi izmantot. Daudz jaunu cilvēku, ar kuriem esam runājuši, viņi saka, nē, mēs gribam ātri strādāt, es to saprotu. Un, uh, pa, Amatojums arī ir skaidrs, viņi grib uh, maks, mak, atmaksāt naudu tiem, kas ir uh, padarījuši iespējami viņu pārbraukšanu ar ierašanos Vācijā, bet bez saprātīgas uh, pieejas, bez prakses, eh, zinot, kādas jums ir spējas un ko jūs spējat, mēs nespēsim situāciju risināt. Un arī ir cilvēki, kas saka, ka tā nav viss aizsargāšanās stratēģija, bet gan uh, tie, uh, kas, ja jums, ja jums uh, ir iespēja ierasties uh, un strādāt darba uh, tirgos, tad tā ir jāizmanto. Un vēlreiz um, noslēgumā es gribēju teikt lielu paldies par jūsu izcilu paveikto darbu. Paldies visiem mūsu ekspertiem. Man, paldies manu kungam. Palas kungs, tā jums vārds. Paldies, priekšstādātājs kundze. Es gribētu sākumā atbildēt LNF e mm, kolēģim Martēna kungam, jo viņš teica, piemēram, ka bēgļi šodien, ka ir risks teroristu iefiltrēšanās ziņā, mm, viņam ir taisnība, ir jāsaka. Uh, Un uh, saikne tika pieminēta ar 2015. gadu teroristu uzbrukumiem, un es domāju, ka viņš atsaucās uz mūsu valsts, un es gribu uh, atgādināt, ka tas, kas notiek 2015. gadā uh, Francijā un Slepkaus, kas šos ļaunos darbus veids, tie nebija bēgļi, bet tie bija bērni, kas bija piedzimuši vai nu Francijā vai Eiropā. Un tas absolūti nav saistīts to. Un ja jūs gribat būt pedagoģiski un runāt ar mūsu līdzpilsiņiem, tad nevajag jaukt lietas, kas ir pilnīgi atšķirīgas. Un tāpat viņš atsaucās uz Eiropas pilsoņu viedokli, kas jāuzklausa. Jā, tieši tā, ja mēs paraugamies uz aptājām, tad ļoti iespaidīgi ir redzēt, kā mūsu iedzīvotāji dažkārt daudz uh, ir niansētāk un gatavāki centieniem nekā politiskā elite. Uh, kas izmēģina visu veidu demagoniju, lai uh, kavētos situācijās, kas ir neiespējams, un pat arī uh, eh, runāt, uh, eh, palīdzēt atgriezties viņu valstīs, jā, kas negribētu, lai situācija Sīrijā un ir, Irākā šodien būtu stabilizēta visbeidzot. Bet, uh, nu, tas jau nav pat labam uh, ģeopolitika politiskās eh, pasliktināšanas mm, dēļ eh, situācijā. Mēs, piemēram, domājam arī ar subsahāras rajonu un Eritreju. Nevar teikt, dāmas un kungi, jūs varat atgriezties jūs valstīs. Tie ir tikai vārdi. Mums atkal ir problēmas ar tulkošanu saka. Saka priekšsādētāji visās valodās. Nē, nē, nē, viss ir kārtībā. Nē, viss ir kārtībā. Un man liekas, ka ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Tie ir bīstami vārdi, jo konkrētā realitāte, Martāna kungs, ir, eh, ir dažkārt bažas, bet jūs nedod nekādu risinājumu, jūs nedod nekādas atbildes, jūs tikai kritizējat, kritizējat uh, faktus un uh, risinājumus, nesakot, kas ir jādara šodien, un uh, diskusijas, kas ir, tas ir ārkārtīgi nozīmīgs par sociālo integrāciju bēgļu jautājumā. Un jautājums, kas ir ļoti, ļoti nozīmīgs. Ja Eiropas iedzīvotājiem ir sajūta, ka šī eh, bēgļu integrācija ir sociāls konkurences nelojāls pieaugums, tiek, šeit tiek runāts par uh, zemākām algām bēgļiem, un uh, ka pamatiedzīvotāji tiks apdraudēti viņa sociālajā statusā un uh, maksājumos, tad uh, veidojas. Uh, tāds tā kā rasisms. Tātad jāpaliek pie um, ārkārtīgi nozīmīgā principa. Darba tirgus ir ar vienādām tiesībām saistīts un ir jābūt konverģencei starp uh, Eiropas valstīm, lai varētu ar cieņas uh, sveikt arī bēgļus un bēgļiem. Uh, viņiem nepieciešami celtieni uh, iekļauties un uh, gūt apmācību. Un nedrīkst pieļaut situāciju, kas um, apdraudētu sabalansētu attīstību mūsu sabiedrībās. Paldies! Lūdzu. Paldies, tagad vārds Helgai Stevensai. Dankjewel, voorzitter en collega's. Paldies, darbie kolēģi un kolēģis. Sākumā es gribētu pateikt paldies uh, uh, mūsu ekspertiem par viņu profesionālajiem stāstījumiem. Mēs uh, uzklausījām daudzas ierosmes, labas ierosmes Eiropas integrācijas politikai. It īpaši esmu iepriecināta par to, ka šeit prioritāte tiek uh, Uh, likt uz horizontālo pieeju, jo man liekas, ka tas ir tas, kas pat labam eh, pietrūkst Eiropas Savienībā, un tas ir ļoti būtisks progress, ja mēs to varētu sasniegt. Esmu iepriecināta par to, ka integrācija ir saistīta gan ar tiesībām, gan pienākumam. Uh, iestādēm jāinvestē integrācijā, un tas nozīmē, ka uh, arī no bēgļiem tiek sagaidīti noteikti soļi. Tādēļ pirmais jautājums, kā eksperti uh, vērtē šo pienākumu integrēties, kā to varētu īstenot. Un vēl nākamais, šeit tiek runāts par to, ka ne visas bēgļas pilnīgi vienādi jāvērtē, bet katru atsevišķo jāredz kā atsevišķu gadījumu. Tas ir ļoti nozīmīgi, lai individuālā kvalifikācija katram atsevišķam cilvēkam tiktu ievērota, lai atrastu darbu vietu, kas, ir, kas atbilst spējām. Un palīdzētu arī darba tirgus attīstībai. Taču tajā, kas tika teikts, man pietrūka sekojoša doma. Cik tālu cilvēki ar invaliditāti tiek aptverti? Un jautājums ekspertiem, kā mēs šajā jomā varētu sasniegt progresu? Nu, piemēram, nedzirdīgie bēgļi Ja viņi ir nedzirdīgi, tad uh, ir uh, sarežģīti šiem cilvēkiem izmantot uh, piedāvājums Āfrikā un tuvajos austrumos ir daudzas invaliditātes, kas uh, apgrūtina izglītības iegūšanu, tādēļ ir sarežģīti arī ar viņiem kontaktēties un šiem bēgļiem um, īpaši nozīmīgi būtu tas, lai viņi saņemtu specifisku individuālu apmācību. Vai ir šādi pasākumi, eh, ir plānoti, es domāju, ka tas ir tāds um, trūkums daudzās valstīs un arī mans pārstāvētajā valstī Bēģijā. Vajadzētu dot iespēju šiem cilvēkiem um, kontaktēties ar uh, invalīdiem uh, konkrētajās valstīs, piemēram, zīmju valodu mācīties. Uh, kas tiek izmantot um, tieši kādā konkrētā valstī. Un tas ir attiecināms arī uz tiem cilvēkiem, kam nav invaliditātes. Tāpat arī kāda situācija ir ar neredzīgiem bēgļiem um, un arī nedzirdīgiem cilvēkiem, kāda ir labā praksa, kā Eiropa var uh, atbalstīt uh, risinājumu rašanu. Un tāpat es uh, atbalstu arī ātru integrāciju. Patvērumu piešķiršanas uh, procesi Eiropā ir uh, saīsināti, taču uh, pasākumiem jātiek īstenotiem daudz ātrāk, un ar lielu nepacietību gaidīšu jūsu atbildes. Thank you, madam. Paldies, Stevens kundze. Sven Šulce, tagad jums vārds. Dank, Frau Vorsitzende. Paldies priekšādātāji. Paldies ekspertiem. Tā ļoti interesanta uzklausīšana. Pirms uzdošu savu jautājumu. Domāju, ka nevajadzētu nepareiz faktus tā atstāt neatbildētas. Gribētu atbildēt vienam no kolēģiem. Vācijai bēgļi vajadzīgi ne tādēļ, ka mums ir demografiska problēma, bet eh, Vācija pirms daudziem gadiem ir uzsākusi īstenot struktūra reformas. Piemēram, eh, programma 2020, eh, ko īstenoja federāls kanclers Gerhards Šrēders, un varbūt arī citām valstīm varētu par, padomāt par šādiem jautājumiem. Divi jautājumi. Pirmkārt, par minimālo algu. Un otrkārt, eh, kādu ietekmi tas atstāja uz darba tirgu. Tik gribētu atsauties kolēģi, kas runāja no Vācijas. Es, protams, arī pats nesmu par vispārīgu minimālās algas atcelšanu bēgļiem un uh, migrantiem. Bet tomēr pagājušajā nedēļ, zaļajā nedēļā es runāju ar vērētājiem apgabalos, tur ir 10% bezdarbs, arī kaut kas tāds ir Vācijām. Daudzi mazie vidēji uzņēmumi labprāt gribētu pieņemt darbā arī imigrantus, bet nevienmēr tas ir iespējams. Uzreiz maksāt minimālo algu, jo vienkārši ne katrā gadījumā ir nepieciešamā kvalifikācija bēgļiem, un eh, no nu, kā daudz baidās, to arī vajadzētu pieminēt, vai, vai šīs jautājums algas minimālā robeža, varbūt tas uh, radīs situāciju, kad būs nelegālais darbs, un varbūt, ka būtu labi diskutēt par to vismaz tiem cilvēkiem, kuriem ir ārkārtīgi maza kvalifikācija, un uh, viņi nevar tikt integrēti darba tirgu, tādēļ, ka ir minimāla auga, kas Vācijā var arī pieaugt, un tādēļ viņiem ir grūti integrēties darba tirgu. Varbūt, ka vajadzētu vismaz uz laiku padomāt, eh, atcelt minimālo augu, tāpat kā Vācijā tas iespējams attiecībā uz eh, ilglaicīgiem bezdarbniekiem. Es zinu, ka ar to ir saistīta arī liela birokrātiskā slodze. Vēl viens jautājums arī kolēģiem no Vācijas. Jautājums par to, ka mēs eh, attiecībos bēgļus parasti ir jāpārbauda, vai nav arī vācu bezdarbnieks, kas arī varētu veikt šo darbu uzdevumu. Kāda ir jūsu pieredze, vai tā patiešām ir problēma? Šī prioritātes norma, ja runa ir par to, kā integrēt uh, imigrantus un pārbaudīt, vai darba tirgu nav arī vācieši, kas varētu izdarīt šo pašu darbu, vai tā ir patiesa problēma, tā tika arī pieminēta. Un trešais jautājums arī pašlaik ir Vācijā problēma. Šie naudas katli, kas ir nāk no Eiropas, piemēram, Eiropas sociālais fonds, pirms dažiem mēnešiem uzklausīšanā uzklausīja komisāru Taisinas kundzi par to, kā viņa novērtē, kā varētu izmantot Eiropas līdzekļus, lai integrētu imigrantus darba tirgu. Un toreiz komitejā viņa teica, ka katrs naudas katls, kas ir, to vajadzētu izmantot šim mērķim. Tādēļ man ir jautājums, kā jūs izmantojat šīs Eiropas naudas un vai ir vēlme šeit kaut ko uzlabot no Briseles puses. Paldies! Paldies! Jāslavlē, kas kundze, tagad jums vārds. Paldies, priekšēdētāji. Pirmkārt, gribētu atvainoties mūsu viesiem, jo es atnācu vēlāk, bet mums bija balsošana citā komitejā, kurā es arī esmu locekli, tādēļ man tur bija jābūt, tādēļ atvainojos, jo es zinu, ka šis jautājums par bēgļiem ir uh, ārkārtīgi būtisks gan Eiropas sabiedrībai, gan bēgļiem. Un es domāju, ka faktiski jāskatās uz visu, kas pašlaik notiek mūsu kontinentā. Elizabete jau pieminēja ļoti būtiski jautājumu, proti, kā cilvēki ir sagatavoti. Tie cilvēki, kas eh, apmāca bēgļus, es biju ļoti pārsteigta, ka vasarā bēgļi, kuri ieradās Ungārijā, bija ļoti nelēmīgi par to, kādēļ viņi nedrīkst ceļot visur Eiropā. Uh, jo viņi uzskatīja, ka ierodoties Eiropā, viņi var doties uz jebkuru valsti. Man šķiet, ka tā ir tāda skaidra zīme, ka neviens nav īsti sagatavojis šos uh, pakalpojumu sniedzējus, kas strādā pie bēgļu jautājumiem, lai viņi paskaidrotu bēgļiem, kāds ir viņu status, pieprasot uh, patvērumu statusu. Un eh, pašlaik šajā brīdī viņi bija Eiropā nelegāli. Gribēju jautāt, vai jūs darāt kaut ko, lai informētu bēgļus no paša sākuma, no paša pirmā brīža, kad viņi ierodas Eiropā, kādas ir viņu tiesības, kādas, kāda ir viņa pienākumi, kā viņi var sagatavoties, jo mēs redzam, ka šāda informācija trūkst. Un ja tas tā ir, tad viņi ir nelaimīgi, viņiem ir sarežģīti saprast, uh, situācijā, kādā viņi atrodas. Un viņi prasa lietas, kas viņam nepienākas, un tas izraisa agresiju abās pusēs, un uh, mums vajadzētu mēģināt saprast vienam otru. Tādēļ arī mans nākamais jautājums - kā mēs uh, sagatavojam Eiropas sabiedrību saprast situāciju un pieņēmt situāciju? Pat esmu no Polijas, tā ir valsts, kurai nav pieredze kāda, piemēram, ir Francijai vai Itālijai ar bēgļiem, it īpaši ar bēgļiem no Āfrikas. Situācija, kādu mēs piedzīvojām Parīzē vai Ķelnē, tās izvērst to, ka polijas sabiedrība ir nobijusies. Mums ir pirmie bēgļi, bet mēs redzam, ka pašvaldības nav sagatavotas, nav sagatavojušās jo mēs taču varam paskaidrot vietējiem iedzīvotājiem uh, un uh, pašvaldībām, ka ir vērts sadarboties. Gribētu uzzināt, vai jūs arī pievēršat uzmanību šādiem jautājumiem, un valstis, kāda ir mana valsts, mums nav nekāda pieredze ar integrāciju, jo integrācija ir kaut kas, ko ir jāvēlas abām pusēm. Paldies! Paldies! Hauka kungs. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja również pochodzę z Polski. Paldies priekšēdētāji. Es arī esmu no Polijas, bet man ir drusku atšķirīgi uzskati. Varbūt man tā, tāds ir mans vērtējums. Protams, ka šīs jautājums ir interesants un nepieciešams, bet uh, uzklausīšana tā īsti nepārliecina. Šeit tika izteiktas vēlmes, domāšana vēlmju kategorijā. Šeit bija runa par vienlīdzību, nediskrimināciju. Jā, tas viss ļoti labi un cēli, bet realitāte ir atšķirīga. Ļoti dramatiska, nežēlīga abām pusēm, gan uh, iedzīvotājiem, gan Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Kazai valstī ir savas tradīcijas, sava nacionālā identitāte, integrācija bez asimilācijas ir utopiska, gribētu to īpaši uzsvērt, tā ir un paliek utopiska. Gribētu atgādināt eh, par eh, to, kas būtu jāievēro. Proti, jāievēro uh, taisnīgums un likums eh, pašu pilsoņiem un tad citiem ģimenei. Jā, kā jūs varēsiet šeit novilkt atšķirību, kas ir patvērumu meklētājs, kas ir bēglis, kā jūs uh, identificēsiet statusu, vai mēs, piemēram, raudzīsimies uz iemesliem, kas ir izraisījuši imigrāciju. Otrais jautājums, vai mēs varam pat iedomāties, cik miljoniem uh, bēgļu imigrē. Kā panākt to, kā apstādināt visu šo parādību? Trešais jautājums. Kā mēs iztēlojamies integrāciju darba tirgu, ja mēs pat, mums pat neizdodas īstenot integrāciju mūsu pašu valstīs un noslēgumā Jā, debats par šo jautājumu ir nepieciešams, bet kas vēl vairāk ir nepieciešams, ir uh, aktīvi, konkrēti rīkoties. Gribētu atgādināt, ka mums vajadzētu palīdzēt cilvēkiem tur, kur viņi ir. Mums ir jādomā par to, kā apkarot cēloņus un nevis cīnīties pret sakām. Šī situācija mums ir ļoti sarežģīta, jo nekad netiks panākta pilna asimilācija vai integrācija, un jāsamazina imigrācijas cēloņi. Paldies! Jā. E, paldies, deputāte Agijā. <clears throat> Jo, sinceramente, mi diventa difficile intervenire. Man liekas, ka ir ļoti grūti uzstāties pēc tā, kas tikko tika teikts, jo, gudīgi sakot, uzdodu jautājumu, nu kāda jēga šeit uh, strādāt kā parlamenta deputāti, kur ir 28 ļoti atšķirīgas valstis. Eiropas eh, vienotību redzam, ka tā ir apdraudēta tikko kā paraugamies nedaudz eh, tālāk un eh, raugamies uz problēmām plašākām par līdzinējo atbildīgumu, vai tad absolūti nekādas vērtību hierarhijas vairs nav dzimtenes mīlestība līdz cilvēku dzieņu <clears throat> mīlestība. Kā tad ir? Kāda tad ir situācija, ja šīs kopējās vērtības vairs netiek ievērotas, tad nedarbojas arī integrācijas modelis, tad mēs noslēdzamies no ārpasaules un neredzam vairs tālāk par uh, mūsu konkrētajām problēmām. Tad, kad tika piedāvāts holistiskais migrācija, pieeja migrācijas jautājumam, visi taču to atbalstīja un līdzdarbojās un teica, ka mums kopēja, kopējs atbalsts vienotā Eiropā ir nepieciešams un pēc pāris nedēļām katrs būvēs savu mūri kopējā pieeja un solidaritāte vairs netiek pielietota. Tie visi ir vārdi. Taču tad, kad runiet par darbiem, tad redzam, ka tā ir viena no dziļākajām krīzēm, kāda ir Eiropā pēdējo desmitgažu laikā. Un kādēļ? Būtībā problēma jau nav tik ļoti liela. 60 miljonu cilvēku pasaulē, kurā ir 7 miljārdi iedzīvotāji, nu nav tā milzīga problēma, nav politiskās vēlmes atrisināt šo problēmu. Un dažas valstis gluži vienkārši nav gatavas to darīt, un tad integrācija nevar izdoties. Tad tas novedīs pie tā, ka cilvēki eh, dzīvos necienīgos eh, apstākļos un mēs būsim līdzatbildīgi. Un tagad jautājums, kā uh, ir situācija pirmās uzņemšanas centros un dzīves apstākļos tajos. Mums vēl situācija ir uh, samērā laba, bet nu iedomājieties, kāda ir situācija šo migrantu dzimtenēs. Vai mēs uh, tiešām varam neievērot tās personas, kas bēg no terorisma un kara Mēs nedrīkstam visu samest burtiski kā vienā katlā. Mums ir jāraukās pāri mūsu uh, tiešajām problēmām, jāraugās situāciju pasaulē. Es pārstāvu Itāliju, kas ir piedzāvējuši gluži uh, savādāk šo problēmu. Bēļģijā ir itāļu kopiena, kas uh, uh pēc daudziem gadiem ir integrējušies Bēļģijā. Uh, un tas nenoveda pie nekādām problēmām. Gluži otrādi mēs eh, Bēļģiju bagātinājām, mūsu eh, cilvēki strādāja, piemēram, kalnu rūpniecībā, maksājot par to augstu cenu. Nu, citi piemēri, Polija. Ir daudz uh, poļu, kas ir ļoti labi integrējušies uh, ASV. Jūs nevarat man teikt, ka jūs nemaz nezināt, kas ir integrācija un migrācija. Jūs taču pašas to piedzīvojuši tieši tāpat kā mani vecvecāki. Nu, tā tad mēs arī nevienmēr ļoti laipni tikām uzņemti, kad bijām, kad izbraucām no mūsu cimtenes, bet mūs vērtēja kā resurss. Bija cilvēki, kas bija vairāk vai mazāk integrēti un tādēļ Varbūt, ka tas uh, varētu būt uh, kā piemērs tam, kā mēs esam risinājuši uh, problēmu, bet ja mēs raugamies tikai uz sevi un baidamies no noteikts attīstības, tad tas absolūti, mm, tad tam absolūti nav nekādas jēgas šeit vēl turpināt diskutēt, nav jēgas tam vienkārši. Paldies! Eh, grazie, eh, grazie veramente per questo. Kienga uh, Conze. Paldies, paldies par šo ļoti nozīmīgo pasākumu, jo mēs varam salīdzināt ļoti atšķirīgās pozīcijas un varbūt kā arī dažādās partijas var tuvināties pieejā migrācijai. Es ierados nedaudz vēlāk, jo man bija citi darba pienākumi citās komitejās, taču es uzklaus, noklausīšos arī vēl šīs šīs uh, uzklausīšanas ierakstu. Es uh, saprotu, ka ekspertu viedoklis bija ļoti nozīmīgs. Es esmu referenta jautājumā par vidusjūras uh, telpu, kur es pārstāvu tādu pieeju, ka jābūt globālai pieeja migrācijas jautājumam un gribu tādus vispārējus globālus vārdus teikt par šo problēmu. Um, integrācija mūsu pašiniciatīvas ziņojumā par to jau tiek runāts, un migrācija nozīmē arī to, ka jāatver legālās ieceļošanas uh, ceļi. Un Eiropa var cerēt tikai uz uh, risinājumu, ja personu brīvu pārvietošanos tiek garantēta. Un pietrūkst jau darba spēka, ne tikai augstas kvalifikācijas darba spēka. Tādēļ Eiropai vajadzētu sadalīt to pieeju um, ekonomiskai migrācijai pārtraukt un noteikt skaidrs noteikums, kas skar ieceļošanu no trešajām valstīm un veidu, kā tas notiek. Tagad par ekonomisko migrāciju. Mēs esam nosodījuši migrantu izmantošanu. Daudzās dalību valstīs sodāms nodarījums ir tikai tad, ja tiek, notiek cilvēku tirdzniecību mēs prātām 2009. gada eh, direktīvas izmaiņu un prasam sankcijas. Nu, šajā gadījumā tas eh, skartu, piemēram, eh, darba ņēmējs. Un mēs prasam arī, lai cilvēku tirdzniecības upuri vairāk tiktu aizsargāti, piemēram, arī gadījumos, kad viņi ir darbojušies kā informanti. Mēs gaidām komisijas dokumentu. Liba komitejā mēs uh, strādājam pie zilās, tā sauktās zilās kartas sistēmas izmaiņām attiecībā uz kvalificētiem darbaņēmējiem. Mēs vēlamies atbilstošos cilvēkus plašāk integrēt darba tirgos. Un varbūt, ka būtu izsakāmi ieteikumi arī pēc šī pasākuma. Nākamais jautājums - legāli ieceļošanas kanāli Eiropas teritorijā. Mums ir nepieciešama ambicioza Eiropas uh, politika, sākumā integrācijas politika un tad arī palīdzība bēgļiem. Integrācija ir izšķirīgais uh, faktors, lai nākotnes migrācijas uh, kopēja migrācijas politika būtu veiksmīga. Mums jāpievēršas kopējiem izaicinājumiem un jārada tāda pieeja, kas uh, integrācija un migrācijas plūsmas un ievērot un aptvērtu sociālo un arī uh, citu satīklojumu valstīs. Ir jābūt tiesībām, kas ir uh, tāds pašs kā Eiropas uh, pilsoņiem attiecībā uz migrantiem, un labākā uh, integrācija ir darbs. Lūdzam dalību valstis, uh, tas ir 15. pants direktīvā par uzņemšanas iespējām pielietot šos uh, atbilstoši un dot arī pieeju uh, darba tirgumu tiem, kas eh, saņem eh, eh, starptautisku atbalstu, kas nozīmē 9 mēnešus pēc iesnieguma iesniegšanas. Bieži tiek runāts par patvērumu meklētājiem, par ekonomiskajiem migrantiem. Šeit ir kritiski jānovērtē situācija, kāda tā ir. Dalība valstis, protams, ir atbildīgas par procedūrām jāpārbauda ģimeniskās saiknes, bieži vien tas netiek darīts, jo tiek ievērota pirmā ieceļošana. Un noslēgumā nosiņojumā aicinam dalību valstis labāk izmantot viņu rīcībā esošos instrumentus, un tas ir ļoti nozīmīgi. Tādēļ ļoti nozīmīgi būtu ievērot tuvējo pierobežas transportu, un tas ietekmē Schengens telpu, un tas ietekmē ne tikai migrantus, bet tas ietekmēs arī mūsu pilsoņus un mūsu darba ņēmējus. Arī uh, brīva uh, preču aprite un tāpat arī kapitāla brīvā pret. Es domāju, ka mums vajadzētu pamatīgi pārdomāt un īstenot ļoti lielu skaidrošanas politiku gan attiecībā uz dažādām institūcijām, gan arī Eiropas pilsoņiem. Paldies! Paldies visiem runātājiem, paldies par uzdotajiem jautājumiem, un tagad es došu vārdu mūsu viesiem. Un jums ir jāizsakās ļoti īsi, ja kaut kas, ko jūs vēlaties atkārtot, tad norādiet to trīs minūtes katram vispirms vārds. Uh, uh, Tārī kundzei no Sīriešu Nacionālās bēgļu padomis un Marijas stādes uh, eh, iedzīvotāja iniciatīvas. Paldies, priekšsēdētāji! Šeit ir runa par jautājumiem un atbildēm, un es jau savā runā sacīju, ka jautājumi ir jāuzdod, lai varētu izprast. Tālāk runājot par jautājumu par to, ka Eiropiešiem nav darba, un mēs runājam par darba tirgu integrāciju bēgļiem, un varbūt tā, to, ka bēgļiem varētu būt e, priekšrocības vai prioritātes. Es gribētu teikt, ka jādod bēglim, imigrantam rīki, lai viņš spētu konkurēt ar pārējiem darba tirgu un pēc tam risināt bezdarba jautājumu kopumā ir svarīgi atbalstīt cilvēkus eh, piekļuvē darba tirgu, jo cilvēki vēlas nopelnīt naudu ne tikai, lai samaksātu tiem, kas palīdzēja viņiem nokļūt Eiropā, bet lai būtu par nodokļu maksātājiem, lai būtu vienlīdzīgi ar citiem, lai būtu ar sociālu statusu, ka es ne tikai saņemu pakalpojumus un līdzekļus, bet es arī kaut ko dodu atpakaļ. Un ja jūs uzdosiet jautājumu patvērumu meklētājiem bēgļu nometnī, kas jums ir vajadzīgs šajā etapā, viņš atbildēs, ka man ir vajadzīgs trīs lietas - valoda, informācija par valsti un kas notiks nākotnē. Un trešā lieta - piekļuva darba tirgumu kaut vai brīvprātīgi. Zviedrijā E, patvērumu meklētājs saņem atļauju strādāt. Svarīgi ir zināt to, ka strādāt iespēja ir, bet neviens nedos darbu e, patvērumu meklētājiem. Mēs neuzlūkojam darba devējus šajās kontekstā. Uh, kā tos, kas būtu pret darba meklētājiem, bet sistēma nereti apgrūtina stāvokli darba devējiem, jo šeit ir runa par augstiem atalgojumiem. Tāpēc tā vietā, lai veidotu kādu organigrammu ar um, skolās un darba vietu, Eh, skolās mēs to veidojam darba vietās eh, un tāpat, lai veidotu kādas iespējas apmesties, eh, par to mums ir jādomā darba vietās. Tālāk par atgriešanos mītne, izcelsmes valstī. Šeit ir jānorāda, kā ir ļoti labi, un mēs ceram, ka Eiropa uzņemsies savu atbildību, un mums ir jāmeklē risinājumi Sīrijas krīzei un jāpanāk tas, kā bēgļu plūsma samazinās. Tālāk par tiem, kurus jūs vēlaties sūtīt atpakaļ. Man gribas teikt, izlēmiet, ko jūs vēlaties darīt, vai jūs vēlaties viņus integrēt vai nosūtīt atpakaļ. Un šeit ir jābūt skaidriem ar savu politisko grību. Protams, daudz atgriezīsies atpakaļ, bet jūs nevarat piespiest nevienu, ja viņi izvēlas eh, palikt un dzīvot šeit un būt par daļu no sabiedrības šeit, tad lai tā notiktu tie, kuri nevar, eh, vai tie, kuri nevar atgriezties, tam ir jābūt eh, izvēles jautājumam. Pilsoniskā sabiedrība dara daudz un sniedz atbalstu. Un šī reakcija no vietēju iedzīvotāju puses, kuri mūs atbalsta, liek mums domāt, ka tā varētu būt laba doma. Uzklausīsim viņus, piemēram, par valodu kursiem runājot. Es vādu vienu projektu šajā jomā ar četriem skolotājiem, kas ir profesionāļi, un viņi māca astoņas stundas nedēļā. Mums ir simts apmācāmo šajos kursos, un četru mēnešu laikā viņi būs gatavi kārtot valodas testu, un bū, justies brīvāki darba tirgu. Cilvēki mēģina ļoti daudz, ko viņiem ir nepieciešams vairāk atbalsta. Ja valdība pieņem šāda veida sociālos devumus, tad mēs varam cerēt uz ļoti labiem rezultātiem. Paldies! Un tagad Miller kungs no Migrācijas koordinācijas biroja no Vācijas Federālās nodarbinātības aģentūras. Trīs minūtes. Jā, gan sirsnīgi, dank. Svāni. Sirsnīgs paldies. Bija um, daudz jautājumi. Es um, mēģināšu pēc iespējas ātri atbildēt, taču teikšu, ka es esmu šeit Briselē un līdz ar to uh, varat ar mani kontaktēties un arī pēc pasākumu labprāt atbildēšu uz jautājumiem. Un es domāju, ka nu, tāds ļoti nozīmīgs uh, jautājums ir par vienlīdzīgu attieksmi. Arī mums liekas, tas ir ļoti nozīmīgs un tas ir ne tikai juridiski noteikts, bet arī integrācijas politikas uh, ziņā saprātīgs. Mums vienkārši jāsaka, nu, vienalga vai mums ir subvencionētas darba vietas, uz to raugamies, vai arī, piemēram, palīdzība invalīdiem vai minimālā alga vai arī prioritāra pieeja mūsu darbība ir tāda, ka mūsu, ja likumdevējs nepieņems savādāk, tad mums nav nekā, mēs rīkojamies bez jebkādām atšķirībām. Proti, ja kāds saņem subvencionālu darbu vietu, tad pilnīgi vienalga, vai tas ir, teiksim, vācu ilgtermiņa, bezdarbnieks, Spānijas ilgtermiņa bezdarbnieks vai bēglis. Tātad, faktiski skatoties, ja ir priekšnoteikumi izpildīti, tad mēs šādu iespēju sniedzam. Un tāpat arī attiecībā uz izņēmumiem, piemēram, minimālā alga. Tas ir viss, tas likumdevējs dod mums šo ietvaru un mēs izpildam šo darbību. Invaliditātes arī minēja vai īpašas vajadzības es minēju, kā piemēram, mums ir atsevišķas, teiksim, komandas, kas um, strādā ar um, traumatismu vai arī um, garīgu, um, teiksim, problēmu. Un tas ir uh, attiecībā uz darba tirgu un ne tikai tādēļ, ka ir bēgļi. Tad arī um, rezidents pienākums ir par un pret. Um, viens no argumentiem ir tāda tā kā geto radīšana. E, es nedomāju to pilsētas tieši. Uh, Te tika pieminēts arī Francijas lielpilsētu piepilsētas, lielo pilsētu piepilsētas. Es domāju drīzāk par to, kāds darbības veikts un kāda alga struktūra um, noteiktām darbībām tiek piemērota. Un arī personīgie satīklojumi, tas skar visu darba tirgu, it īpaši migrantu gadījumā. Uh, un bieži ar personīgām saiknēm tiek um, rasti kontakti. Un labā, labākā prakse ir divpusējā a, a, apmaiņa ar a, citu valstu darba um, organizācijām. Es pieminēju arī um, valsts sektora darba, um, vispārējos, darba organizāciju vispārējo satīklojumu un risinājumiem. Bet arī šeit mums ir tāda ļoti formalizēta um, apmaiņa. Uh, par mm, labo praksi mēs runājam par to mūsu sēdēs un par kompetenci runājot trīs eh, eh, jautājumu un informāciju. Tātad eh, vizuāli ļoti daudz ar attēliem, praktiski darba vietās un arī tiešsaistē visas iespējas jāizmanto. Un vairāk man vēl nav laika, lai runātu par citiem jautājumiem. Mister, uh... Paldies, Savokungs no sarkanā krusta. Paldies priekšsēdētāji, ņemot vērā atvēloto laiku, es varēšu atbildēt tikai uz diviem jautājumiem. Tas pirmais ir Steinruks kundzes jautājums par apmā, par pieredzes apmaiņu un otru par esošajiem standārtiem pakalpojumu sniegšanā. Pirmkārt, jā, tik tiešām notiek pieredzes apmaiņa dienas tiekšienē laimīgā kārtā, ņemot vērā Eh, situācijas mērogu un mūsu rīcībā sošos līdzekļus, tomēr ir divi nozīmīgi ierobežojumi. Savā uzstāšanās, savā daļā es norādīju, ka sarkanais krusts sniedz atbalstu eh, pie aptuveni 50% imigrantu, tālāk ir vēl 50% puse pārējo. Um, eh, E, bēgļu apjomu un asociācijas tādas kā Karitas un citas. Otrkārt, jums jāzina, ka nav kāda pakalpojuma saraksta standarta, kas tiktu e, sniegts bēgļiem. Šeit ir un par humanitāru reakciju un ilgāku termiņu atbildi. Protams, e, dalību valstu un citu valstu sarkanā krustā biedrībās ir kāds minimums ar pakalpojumiem, piemēram, tranzītu valstīs Austrijā E, migrantiem tiek nodrošināta primārā pamatveselības aprūpe, citas lietas, bet nav nekādas um, vienādošanas Eiropas Savienības un e, citās valstīs. Un kā jau kolēģis Millers, um, mēs strād, abi strādājam Briselē un esam gatavi jums sniegt vairāk informācijas. Paldies! Paldies! Somā Sumauro kungs no Itālijas un Jonis Indekāle uz trim minūtēm. Paldies, kā jau es sacīju tikko ievadvārdos, kad es izklāstīju trīs pieejas dimensijas, manuprāt, ļoti nozīmīgu uz jautājumu uzdeva deputāti, bet kamēr mums nav minimālas pieejas, Eh, bāzes, ļoti grūti ir norādīt risinājumus. Šobrīd mums mēs esam runājuši par struktūrālu pieeju. Šeit ir jārunā par sabiedrības e, da, funkcionēšanu kā tādu. Es nerunāju par eirozonu, bet pasauli, kurā mēs dzīvojam, kurā uh, Eh, lietas ir savstarpēji saistītas, un visa šīs dimensijas tā izskaitā. Līdz ar to šeit ir eh, saprašanās jautājums. Tālāk, jautājums par uztveri. Dažkārt ir tendence eh, likt domāt, ka mēs tiekam iekaroti. Ir 60 miljoni bēgļi pasaulē. Tie ir cilvēki, kuriem tādu vai citu iemeslu dēļ ir nācies pamest savas eh, valstis, bet deviņi no desmit nedzīvo Eiropā, viņi dzīvo citur. Tālāk trešais elements attiec uz darba tirgu. Ko mēs redzam šodien Eiropas standartos? Es to nosaucu Eiropas direktīva 2013 15. Eh, eh, pantā nor pieprasa dalību valstīm nodrošināt bēgļu piekļuvi darba tirgumu. Bet tas ir uz fakultatīviem pamatiem un šeit nav harmonizācijas. Un tad, kad ir 28 atšķirīgi ekonomiski, kulturāli konteksti, tad ir skaidrs, ka mēs saskaramies ar risku nonākt pilnīgos džungļos un veidot kopīgus eh, standārts var izraisīt sadursmes starp bēgļiem, darba meklētājiem un strādājošajiem. Itālijā mēs mūsu arotbiedrība esam izveidojuši biroju tīklu un attēli, ko jūs redzējāt, ir uzņemti e, laukos, kur tiek nodarbināti imigranti, taiskaitā vietējie dzīvotāji, lai neradītu difer diferenciācijas iespaidu. Pēdējais punkts no manas puses nav atšķirības imigrants bēglis. E, šis sajaukums ir novecojis, ja mēs runājam par parādības struktūrālu izpratni. Paldies! Nākošais runātājs Lēna Vareste no Flāmu aģentūras pilsoniskajai integrācijā. Paldies! Pirmkārt, tika piedāvāts, um, tika ieteikts un domāts, ka mēs varētu vienkāršot Eh, šo izaicinājumu apjomu. Šobrīd mēs zinām, ka 70% eh, bēgļu nelasa latīņu burtus nepazīst latīņu burtus. Un mums ir jādomā par to, kā koriģēt programmas, jo e, jāatzīst, ka lielākā daļa bēgļu ir šeit uz palikšanu, un mums ir jādomā par kopīgas nākotnes veidošanu. Bēgļiem nodarbinātība ir veids, kā tos atgriezt sabiedrībā, un, manuprāt, pirmais solis integrācijā. Tāpat izskanīja jautājums par subsidētām darba vietām. Uh, Eh, mūsu piedāvātā programma ir specifisks integrācijas pasākums, bet arī tādi paši notiekumi attiec uz visiem, eh, kā arī to norādīja Buhokungs. Strādāt pie integrācijas eh, nozīmē veidot personalizētu pieju un arī šeit ir, piemēram, jānorāda bēgļi ar invaliditāti. Mēs strādājam ar NVO, lai cilvēki ar invaliditāti varētu sekot Um, iekļauties programmās, bet, protams, arī šeit ir vēl daudz uzlabojumu. Un visbeidzot, es gribētu atkārtot, ka tiem profesionāļiem, kuri strādā ar bēgļiem, ir jābūt tiešām profesionāļiem, un tāpēc mēs eh, organizējam kontaktus ar šiem profesionāļiem un uh, strādājam ar bēgļiem, un tāpēc ir jāveido koordinē, eh, koordinēta pieeja, kas ir pilnīgi nepieciešama. Paldies! Paldies! Eh, eh, Holevinska kungs no Startautiskās darba organizācijas. Trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Daži prioritāri jautājumi, kuros mēģināšu uh, Eh, sniegt atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Pirmkārt, es jau savā prezentācijā norādīju, ka pasākumi ir jāvirza uz, uz visiem iedzīvotājiem. Tīpaši tas attiecas apgabalos ar augstu bēgļu īpatsvaru un par Eiropu runājot. Tur eh, vai fondi var atbalstīt? Jā, tik tiešām sākotnējās izmaksas var būt augstas, bet ja integrācijas eh, pasākumu notiek darba tirgū, tad tas varētu vidējā termiņā izmaksas mazināt. Un, protams, tas viss maksā naudu. Ir eh, jāskatās uz kaimiņu valstīm eh, konfliktu zonām, kur tiek piešķirti 10 miljārdi, un nekur darba tirgu nevar koriģēt bez eh, finansiālas palīdzības. Tāpat ir jārunā par vienlīdzīgu izturēšanos, kur īlo pasvītro, cik šis aspekts ir nozīmīgs. Mēs redzam arī to citur pasaulē attiecībā uz e, viestrādniekiem, eh, kur minimālās algas ir nereti zemāks nekā vietējiem iedzīvotājiem, tas rada grūtības vienlīdzīgas izturēšanās ziņā, bet kā jau es norādīju savā prezentācijā, tas arī grauž tiesības un atalgojumu darba apstākļus vis ikvienam sabiedrībām. Tāpēc ir svarīgi skatot dažādos um, risinājums mācekļiem, lai mācekļi nekļūtu par eh, de facto eh, strādājošajiem. Eh, tam ir jāpievērš uzmanība. Tālāk par informēšanu runājot. Viena no problēmām starp imigrācijas regulēšanu un bēgļu plūsmu Šeit viens no veidiem, kā to risināt, būtu paredzēt organizētu izmitināšanu valstīs, bet uh, arī mēs zinām, ka dalība valstis par šo jautājumu risināšanu un visbeidzot par legāli migrācijas kanālu veidošanu. Ilo uzsver, ka šādi legāli kanāli ir jāparedz visos līmeņos, ne tikai augsti kvalificētiem, bet arī, um, bet arī maz kvalificētiem strādājošajiem. Paldies! Paldies, tagad došu vārdu referenta kungam Benifai. Kungs, tagad jums vārds. Jā, nu pavisam ātri. Pēc tam man arī būs iespēja vēl diskutēt par manu ziņojumu komitejā. Gribu paust dažas pārdomas, noslēdzot šo ļoti liederīgo diskusiju. Paldies, paldies ekspertiem un paldies arī kolēģiem. Man liekas, ka mums ir ļoti precīzi jāstrādā arī šī ziņojuma kontekstā. Uh, jautājums par integrāciju, par iekļaušanu, par darba tirku migrantiem, bēgļiem, par iespēju. Ir pilnīgi skaidri jārunā, par ko mēs runājam, jāizsaka konkrēti priekšlikumi, kas ir balstīti uz to praksi, kāda ir jau mūsu rīcībā. Aktīva pievēršanās šim jautājumam, taču arī darbs ar sabiedrību, tās iesaistīšana par šo ļoti svarīgo jautājumu un horizontālā horizontālais ieradiens arī par to vairāk runāja. Šis ir jautājums, kas skar ļoti daudzas Eiropas jautājumus. Mums jāstrādā vairākos virzienos. Referenta Kengi kundze integrētai pieejai. Es vēlos viņas darbu arī pieminēt, un daudzi runāja par Eiropas solidaritāti, par reformu. Uh, um, dažādiem likumdošanas aktiem, piemēram, Dublins risinājumiem. Un tas viss ir saistīts ar to arī, cik veiksmīga ir bijusi darbība uh, ar integrāciju un darba tirgu. Tāpat arī uh, atskaišu sniegšana uh, un pieeja darba tirgumu. Ja mēs vēlamies piedāvāt reformas, tad situācija ir tāda, ka dažas dalību valstis uh, vēl aizvien nav uh, transponējušas uh, uzņemšanas uh, direktīvu. Un situācija ir tāda, ka ir diezgan lielas uh, atšķirības starp to, kā tas ir piemērots un tām jomām, kurā ir Eiropas lēmumi un kur vajadzētu būt vienādai pieeja attiecībā uz visiem Eiropas valstīs. Mums vajadzētu raudzīties, kā tiek izmantot līdzekļi, piemēram, īpaši vājām grupām vai veidojot satīklojumus bēgļiem. Nevar būt, uh, ka nonāk uh, pie situācijas uh, tādas, ka ir konkurence starp Eiropas pilsoņiem un um, bēgļiem, jo tas varētu novest arī pie naidīguma pret iebraucējiem. Ekonomiskie jautājumi ir ļoti nozīmīgi. Jāizmanto pozitīvie potenciāli jāizmanto tās iespējas, kāds ir pozitīvs attiecībā uz uh, migrāciju. Daudz kolēģi runāja par to, ka situācija ir atšķirīga dalībvalstīs, tādēļ ir nepieciešama atšķirīga pieeja, piemēram, arī uh, attiecībā uz kompetenci un kompetences uh, piemērojumu dažādās dalībvalstīs. Nu, nevar būt viena tāda pieeja, kas spēkā pilnīgi visiem. Uh, Tad zilās kartas uh, risinājumu Kengī kundze par to runāja. Mēs um, raudzīsimies, kādu priekšlikumu izteiks komisija, taču arī mums ir uh, jāsniedz ieguldījums. Ir jārīkojas aktīvi, lai lēmumu pieņemšanas procedūras tiktu pātrināts arī attiecībā uz uh, patvērumu meklēšanas pieteikumiem. Tas ir kļuvis. Uh, skaidri arī attiecībā uz starptautisko aizsardzību jāpārbauda kompetence, lai mm, veicinātu integrāciju. Ļoti nozīmīgi ir ātri sākt darboties, ja vēlamies sasniegt labu integrāciju. Un labā prakse, par to tik runāt šodien diskusijās, tas ir ļoti liederīgi Eiropas diskusijām. Ģimenes apvienošana arī nozīmīgs temats. Par šo jautājumu jārunā, raugoties uz uh, ģimenes dzīvi. Runa iet par ilgspējīgumu. Un pēdējais jautājums - līdzekļi, līdzekļi, kas jau ir uh, mūsu rīcībā - reģionālās attīstības fonds, uh, ieceļošanas uh, fonds, fonds cilvēkiem ar problēmām Eiropā. Un visi šie līdzekļi jāizmanto tāpat arī. Uh, jāizmanto iespēja, ka ir nepieciešama ne tikai sinerģija un koordinēšana, bet arī operatīva darbība nacionālā līmenī. Dažkārt ir tā, ka nacionālā rīcība ir saistīta ar ilgiem kavēšanās termiņiem. Arī šeit jāmēģina rast vienot risinājumu Eiropas līmenī. Un noslēgumā gribu teikt, ka. Pilnīgi noteikti mums ir nepieciešami eksperti un kolēģi fāzē, kas sāksies martā. Tā būs izmaiņu, ar izmaiņām saistīta fāze. Mēs ārkārtīgi aktīvi diskutēsim un paldies jau visiem par ļoti liederīgajiem ieteikumiem. Paldies! Jā, liels paldies jums par komentāriem, viedokļiem un par darbu, kas ir ticis padarīts. Tas vienkārši nebūtu nav darbs pabeigts, bet tāds uh, sākuma punkts kurā mēs esam, kam ir milzīga nozīme mūsu visas mūsu darba kārtības punktos mūsu komitejā. Runa taču ir par darba vietām. Un darbs ir veids, kā integrēties, uzsākt jaunu dzīvi, jaunā pasaules daļā. Jā, mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma un esmu pārliecināta, ka arī citas komitejas strādā pie šiem pašiem jautājumiem. Domāju, ka ir liels vairākums Kā jūs dzirdējat arī vairākus komentārus šajā komitejā, no tā var saprast, ka ir liela, liels vairākums, kas ir gatavs parlamentā cīnīties par to, lai tiktu padarīts šis jaunais Eiropas darbs kopā ar cilvēkiem no citām pasaules daļām. Lielas paldies visiem, kā piedalāties šajā diskusijā, un mēs turpināsim šīs diskusijas, un uh, noteikti esam ieinteresēti uzturēt kontaktu ar jums. Lielas paldies!